Dear colleagues, morning. Godātie kolēģi, labrīt. Gribētu lūgt jūs visus apstiprināt darba kārtību. Paldies. Tā tiek uzskatīta par apstiprinātu. Man ir virknīs paziņojumu. Pārbaudas pasākums 21. novembrī nākamais laiks paredzēts PSD2 iekļaus arī IFR kalendāru komiteju sanāksmē 2018. gadā. Un koordinātoru sanāksmu grafiku tika apstiprināti. Koordinātori vienojās noturēt ārkārtas sanāksmu 11. decembrī šogad Strasbūrā, lai apspriestu banku pakotni vienojāmies izmantot pašreizējo paneli monetāriem dialogam, sagatavošanās sanāksmē nedēļā, kas nāk pirms šī dialoga. Pašreizējais panels tiks izvērtēts, lai izvērtētu turpmākās darbības. Finanšu palīdzības darba grupa koordinātori vienojas par nākamajiem soļiem, tostarp uzaicināt komisiju uz debriefingu. Nu, par Grieķijas pārskatu, runājot par nākamajiem uzņēmumu ekonomikas pārvaldību, ko no tā nolēma uzaicināt SAOS ģenerālsektorā uz 2018. gada ekonomikas sanāksmi, tāpat arī Eiropas fiskālās valdes eh, vadītāji, lai tas liek priekšā ikgadējo ziņojumu. Šodien, tieši to, ko šodien arī spriediesim, ECB e konsultācijas par NPL, jeb, ne, jeb sliktiem aizdevumiem, tad šodien būs šīs diskusijas pamatojoties arī uz EP juridiskā dienas atzinumu par šo jautājumu. Apspriedīsim iespējumu līdzdarbību konsultācijās, publisku uzklausīšanu par PEPS. Tiks uzaicināti pieci runātāji - Amundi, Alianses, Nīderlandes pensiju fonda pārstāvi, Tito Boērī, pārstāvs no Beuk, Jābūt ir dzimumu līdzsvaram tad, kad uzaicinām ekspertus. Tika apstiprināts arī pētījums par konkurenci, rezolūcijas priekšlikumi no 478.417 tiks iekļauta darba kārtībā nākamajā koordinātoru sanāksmē, kā apspriežams temats. Vienojamies arī par tālākiem aspektiem attiecībā uz darba metodu Brexit jomā. I would like to welcome. Un tagad vēlos mūsu video sveikt Danielu Noī, viņa ir ECB uzraudzības padomas priekšādātāja. Šī ir jau otrā publiskā parastā uzklausīšana 2017. gadā, tieši tā, kā tas tika paredzēts arī SSM regulā un iestāžu vienošanās tekstā starp parlamentu un ECB. Šai formātā pēdējo reizi tikāmies um, 17. gada jūnijā. Pastāv ļoti daudz jautājumu, kas skar Eiropas banku sektoru šobrīd, un mūs ārkārtīgi interesē šī viedokļa apmaiņa. Tāpēc jau esam šeit. It īpaši mūs interesē, kā jūs zinat, divi temati. Pirmām kārtām slavenais adendum, jeb grozījums, un e, NPL jomā, un otram kārtām sagatavošanās darbu, ko ECB banku pārvaldības ietvaros veids attiecībā uz Eiropas banku sektoru Brexit e, kontekstā. Tātad vispirms par šo adendumu jāatceras, ka ir institucionālas pārmaiņas notikušas. Mums bija arī eh, diskusijas aizslēgtām durvīm par šo jautājumu, gribu pāris vārdus par to arī teikt. Jo arī koordinātoru līmenī par to esam runājuši, par mm, slikto risku, kā vienas dimensijas eh, jautājumu, kas jārisina, lai atbalstītu ekonomikas izaugsmu. Uh, pozitīvi, ka NPL līmenis būtiski sauga Eiropa, sarūka Eiropas Savienībā un dalībvalstīs kopumā, un šai ziņā e, vadlīnija īstenošana, kas tika publicētas martā no SSM puses, izrādījusies efektīva. Tāpat efektīvi ir mērķi, kas pieņemti nacionālā un banku līmenī. Tomēr problēma atrisināt vēl nav. Un kā ECB priekšsādātājs Drāgi nesen teica, mums ir vajadzīgi kopīgi centieni gan no bankas, gan no uzrauga un regulātora puses, arī no nacionālā varas iestāžu puses, lai šo jautājumu risinātu sakārtotā veidā. Priekšsādātājs mm, izsaka norādes cilvēkiem zālē ša, ir vajadzīgs pozitīvs un konstruktīvs ieguldījums kopējos centienos, un tāpēc atzinīgi vērtēju papildus mērs un pasākums, kas norādīti rīcības plānā, ko pieņēma Ekofin jūlijā un nesenajā komisijas paziņojumā. Jaunais addendum marta vadlīnijiem, ja papildinājums šīm vadlīnijām no SSM ir ticis nodots konsultācijas procesam, un tas ir daļa no šiem kopīgiem centieniem. Bet turklāt Un tas, protams, padara to visu pretrunīgāku. Šīs papildinājums iet tālāk nekā padomas un komisijas norādījumi. Mēs uh, saprotam, ka SSM ir pilnvaras, uh, tieši tā kā tas tiek eh, precizēts komisijas paziņojumā, tā viņiem pilnvaras ietekmēt banku uzraudzības politiku attiecībā uz NPL, attiecīgi piemērojamo grāmatvedības ietvaru um, kontekstā nepieciešamības gadījumā. Uh, piesardzības nolūkos. Tieši lūk šāds formulējums ir komisijas paziņojumā. Tā ir prerogatīva uzraudzītā iestādēji un pienākums tāpat. Tomēr pašreizējā formā šis pielikums iet tālāk nekā šīs prerogatīvas, kas nu, piekrīt bankām pašām, jo te tiek paredzēta vispārīga notik notikuma, noteikuma, kas piemērojama visām bankām, un to iespējams darīt tikai ar atbilstīgiem likumdošanas akta grozījumiem. Lai nodrošinātu līdzlēmēju prerogatīvas, mēs esam lūguši oficiālu atzinumu no mūsu juridiskā dienesta, un juridiskā dienesta, kas ir konstatējis, ka lai arī, un te es citēju, uh, šis minimālo uzraudzības pilnvaru piešķiršanas pasākums varas iestādēm ir atkarīgs no konkrētās situācijas katrā uzraugāmajā bankā un pieļauj tikai tādu mēru pieņemšanu, kas vērst uz individuālām bankām. Šis pielikums patiešām faktiski ievieš papildus pienākumus bankām kas iet tālāk nekā regulējošais ietvers, kas pašreiz ir spēkā. Juridiskais dienas skaidri un gaiši līdz ar to pasaka, ka pamatojoties uz attiecīgo jurisprudenci, šie konkrētie ierobežojumi attiecībā uz pieļaujamiem izņēmumiem, kas, jāsaka, diezgan neskaidrs šeit tekstā, un tāpat laikā šīs atbūtības nodrošinājums rada tālākas juridiskas sakas, sekas un trešajā pantā paredzēto iespēju iet ārpus brīvprātīgo juridisko ietvaru, pārvēršot tos par būtiskam, par publiskiem papildus pienākumiem, de facto maina šo uzraudzības schēmu, radot papildus vispārējais noteikums, kas piemērojam bankām. Sekas ir tādas, ka rodas sam, sajukums starp pirmo un otro pīlāru, kas būtu jātur pilnībā nošķirti un atsauca pat šajā pielikuma nosaukumā par piesardzīgu uh, uzraudzības um, risinājumu pasākumu vēl papildus rada sajukumu. Saskaņā ar iestāžu nolīgumu starp mūsu iestādēm vēlamies dot savu konstruktīvu ieguldījumu, lai uzlabotu šo pielikumu un nu, nodrošināt atbilstību uzraudzības prerogatīvām, kas nozīmē pirmām kārtām izstrādāt bankām specifiskus NPL portfeļu izvērtējumus un pamatoties uz dialogu starp iestādēm, nepieciešamības gadījumā piesardzības nolūkos izveidot papildus pīl, otrā pīlāra pasākumus. Ar nepacietību gaidām arī līdzīgi konstruktīvu un atvērtu attieksmi no SSM puses. Uh, Tas nozīmē, ka jums ir arī jābūt gataviem pieņemt uzlabojumus un grozījumus šai pielikumā, tādējādi izvairoties no liekas, lieka iestāžu konflikta. Te ir daudz citas piezīmes, kas saistītas ar saturisko pusi, ko es varētu izteikt. Un pats pie tām, protams, vēlāk arī atgriezīšos, kad būs mans uzstāšanās laiks. Bet pirms dodu jums vārdu, vēl gribēju tikai pāris papildus lietas teikt. Pirmām kārtām es domāju, ka būtu ļoti būtiski precizēt, ka mēs nodalām aktīvus un plūsmas un runājam par aizdevumus un runājam par jaunradītiem aizdevumiem, tieši tā kā norādījis komisija un padomu, lai izvairītos no retroaktivitātes. E, aktīvie, pret aktīviem un akcijām jāizturas citādāk, jo NPL gadījumā šī situācija ir citādāk. Te būtu pretproduktīva šāda rīcība. Savukārt pašu aizdevumu, vecie aizdevumi, protams, ir daļa no šī retroaktīvā procesa. Visbeidzot, uzskatām, ka konsultācija procesam, kas noslēgsies 8. decembrī eh, un kas pēc tam 1. Eh, novembrī nonāks pie šo regulējumu spēkā stāšanās, ir pārāk īslaiks piešķirts. Uzskatām, ka SSM pašam vajadzētu pietiekamu laiku, lai pārdomātu to ieguldījumu, kas izriet no konsultāciju procesa, un nepieciešams laiks arī bankām, lai tās sagatavotos attiecīgi šo vadlīniju izpildē. Jebkurā gadījumā ietekmes novērtējums būtu ļoti liederīgs instruments, lai pilnībā izvērtētu šo pasākumu ietekmi. Paldies, lūdzu, Daniela, jums tālāk vārds. Jā, paldies. Labrīt visiem! priekšādātāji, godātie parlamenta deputēti, priecājos, ka varu ar jums šodien apspriest ECB banku uzraudzības darbu. Savos ievadvārdos pievērsīšos četrām tēmām. Pirmām kārtām komisijas pārskats par SSM regulu, otrām kādām sliktie aizdevumi, jeb NPL, trešām kārtām uzraudzības sagatavošanās darbi Brexit kontekstā un ceturtām kārtām 2017. gada pāraudzības stresstestu rezultāti. Sākšu ar komisijas pārskatu par SSM regulu atzinīgi vērtējam komisijas pozitīvo vērtējumu, it īpaši novērojumu, ka kopš SSM darba uzsākšanas banku uzraudzības efektivitāte ir uzlabojusies Eirozonā un uzraudzības ietvers attiecīgajiem iestādēm ir kļuvis krietni harmonizētāks. Lai arī vērtējums ir ļoti pozitīvs ziņojumā, protams, tiek iekļautas arī rekomendācijas uzlabojumiem, un tās mēs šobrīd uzmanīgi izvērtējam. Uh, Dažas no šīm rekomendācijām attiecas uz SN, SSM darbību vispārīgākā veidā. Nu, arī tāpēc, ka to praktiskai īstenošana nestu līdz operatīvas un juridiskas sekas mūsu vērtējums joprojām tiek veikts. Tālāk pievērsīšos šiem sliktajiem, jeb neatdodējiem aizdevumiem, jeb NPL. NPL svag, smagi skar banku peļņu, un tas ir ļoti skumji laikā, kad tāpat jau peļņas spēja ir salīdzinoši neliela. Kas vēl svarīgāk, šie MPL traucēja bankām piedāvāt jaunu aiz, jaunus aizdevumus ekonomikas produktīvajai daļai, un tas savukārt traucēja investīcijām un attiecīgi ekonomikas izaugsmai. Ņemot vērā šo kontekstu, ir jāizvērtē aktīvu kvalitāti, un tas ir viens no ECB banku uzraudzības prioritātēm kopš e, mūsu iestādes radīšanas. Mūsu pieeja problēma ir bijusi tāda, ka skatījāmies eirozonā kopumā, meklējot vienādu spēles noteikumus visā banku savienībā. Banku savienībā bankām nevajadzētu vairs būt atšķirīgi attieksmi atkarībā no to nacionalitātes, drīzāk, e, lai arī joprojām ir ietekme no nacionāliem tiesību aktiem ka pirmo soli publicējām uh, kvalitatīvu NPL vadlīniju kopumu, tas notika martā. Saskaņā ar šīm vadlīnijām bankām lūdzām pieņemt ambiciozu un tāpat laikā realistisku un ticamu stratēģiju attiecībā uz NPL situāciju noregulēšanu. Mūsu uzraudzības iniciatīvas sāka nest pirmos augļus. Pagājušā gada laikā piedzīvojām to, ka būtiskas iestādes, vē, svarīgas iestādes veids būtiskus centienus, lai samazinātu NPL kopumu visas eiro, visā eirozonā. Tādējādi samazinot tos par 142 miljardiem līdz kopējai summai 795 miljardi 2. 2017. gada ceturksnī, salīdzinājumā ar to pašu laiku 2016. gadā. Protams, ka daudzos gadījumos joprojām vajadzīgs tālāks darbs. Saskaņā ar savu mandātu ECB nepieciešams eh, pieņemt uz nākotni vērstu pieeju proaktīvi, risinot risku jautājumu, tāpat laikā mācoties no pagātnes pieredzes. Publi kopš publicēšana, kopš šo vadlīniju publicēšanas, mēs turpinam strādāt pie tālākiem pasākumiem, kā arī izsināt NPL jautājumu. Mēs vienmēr ļoti pārskatām esam izturējušies savu, savu darbu ietvaros šai jomā. Uzsākām konsultāciju par vadlīniju projektu jau 16. gada septembrī un paziņojam, ka mūsu darbs pie NPL nenoslēgsies tik ātri un ka mēs arvien vairāk pievērsīsimies savlaicīgai uzkrājumu veidošanas praksē kā nākamajam solim. Ir skaidrs, ka mēs nevaram pievērsties tikai pašreizējiem NPL aktīviem, bet mums ir jāpārliecina, ka līdzīga veida NPL neuzkrājas, nerodas nākotnē. Ir pienācis īstais laiks šādus papildus soļus arī spērt, ņemot vērā, ka pašreiz ir ļoti labvēlīgi ekonomikas apstākļi Eiropā. Nepieciešams izmantot šo mirkli, lai pieņemtu uz nākotni vērstas darbības jau tagad, šajos ar vien labākajos laikos. Attiecīgi mēs nācām klajā ar pielikumu projektu mūsu NPL vadlīnijām, kas tika publicēts konsultāciju vajadzībām 4. oktobrī. Piedāvājam kredīts iestādēm ar ECB uzraudzības projekcijām, idejas jaun, jaunu NPL neveidošanos risinājumus un tādējādi cenšamies saulēcīgi nodrošināt uzkrājumu prakses piemērošanu NPL gadījumiem no 2018. gada un tālāk, lai izvairītos no šāda veida NPL pieauguma nākotnē pielikuma projektā ierosinām to, ka nenodrošināta aizdevuma tiek pilnībā nosakti divus gadus pēc tam, kad tie tiek klasificēti kā sliktie aizdevumi. Savukārt nodrošinātiem aizdevumiem priekšlikums ir nodrošināt simtprocentīgi pārklājumu septiņ, pēc septiņiem gadiem tajos gadījumos, kad tie tiek klasificēti kā slikti jeb neatdodami. Uh, Eh, prognozes ir tādas, ka šāda veida noteikumi tiktu piemēroti visa veida sliktajiem riskiem, jeb neatdodiem riskiem, kas tie tādi klasificēti kopš 18. gada 1. janvāra. Protams, tas ir konsultācija process un visu iespējams mainīt, ja mēs esam pārliecināti, ka tas ir nepieciešams un, protams, arī datums iespējams pārskatīt. Gribu uzsvērt, ka šis pielikums, tad, kad tas tiks pieņemts, ietilpst ECB eh, e uzraudzības mandātā un pilnvaros, pilnvarās. Tas tiešām ir otrā pīlāra instruments, jo tas paredz tikai atbilstīgas uzraudzības pasākumus, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. Te nebūs nekāda automātiska pie, piemērošana. To vēlos uzsvērt vēlreiz un vēlreiz. Nekāda veida automātiskas piemērošanas nebūs. Šis pielikums vienkārši pre, konkretizē pārskatāmības nolūkos un vienādu spēles noteikumu nodrošināšanas vajadzībām, kādas ir mūsu uzraudzības e, projekcijas attiecībā uz uzkrājumiem NPL gadījumā. Gan bankas, gan citas centrās puses mums regulāri prasa šāda veida precizējumus. Kopš mūsu struktūras izveidas mēs esam ļoti pārskatām izturējušies attiecībā uz mūsu uzraudzības um, prioritātēm dažādos, par dažādām tēmām, tostarp arī nesaistošām kvantitatīvām um, idejām. Nu, piemēram, ECB rekomendācijas par dividendžu izplatīšanas politi eh, sadalas politiku. Un tāpat arī citi jautājumi te ietilps. Mūsu interpretācija attiecībā uz šo pielikumu ir tāda, ka tas ir institūcijām specifisks otrā pīlāra instruments, un to apstiprināja Eiropas komisija. Ja tas nebūtu tā bijis, tas būtu nozīmējis, ka SSM atšķirībā mm, no citiem mm, uzraudzītāju iestādēm pasaulē būtu palicis bez tāda instrumenta, kas ļautu tam paust savas uzraudzības eh, uzskatus um, attiecībā uz vājām vietām Eiropas banku sistēmā. Kā turklāt teica Eirogrupas priekšādātājs savā preskonferencē pirmdien, tika gūts arī vispārējais atbalsts no Eirogrupas šāda veida pieejas īstenošanai. Pielikuma projekts turklāt atbilst arī padomas secinājumiem attiecībā uz NPL, tā kā tie tika pieņemti jūnijā. Padome turklāt uzsvēra ka motivācija bankām, lai risinātu NPL jautājumu, ir jāspēcina, un uh, vadlīnijas projekts iet tieši šai virzienā. Bet gribu jums visbeidzot arī atgādināt, ka mēs pārskatāmības nolūkos un, lai ievāktu ieguldījumu no interesētajām pusēm, vēl neesam pieņēmuši lēmumu. Tikai vien to, ka uz, vēlamies uzsākt publiskas konsultācijas par šo pielikumu. Publiskās konsultācijas paredzēts noturēt līdz 8. decembrim, un ECB ļoti rūpīgi izsvērs visus komentārus, kas tiks saņemti eh, pirms šis pielikums tiks finalizēts. Tālāk vēlos pierā, pievērsties sagatavošanās darbiem Brexit. Kopš Lielbritānijas lēmuma atstāt Eiropas Savienību, SSM ir turpinājis dialogu ar vairākām bankām, ko Brexit ietekmēs. Vairāk kā 50 bankas ir tiešā veidā vērstušās pie ECB vai arī pie nacionālajām kompetentām varas iestādēm. NCA īsumā, saīsinājumā. Reizēm pat vairāk kārt. Vairākas īpaši lielākās starptautiskās bankas, kas darbojas Eirozonā cauri Lielbritāniju, ir izstrādājušas savus um, ārkārtas situāciju plānus. Vairākas bankas ir jau iesniegušas oficiālus lūgumus licencēm vai licenšu pie, m, um, aplikāciju pagarinājumam, un šobrīd to izvērtē ECB un NCA. Tomēr ECB ir nobežīsies, ka daudzas bankas joprojām gala lēmumu atliek uz vēlāku laiku par šo operāciju pārstruktūrēšanu, cenšoties atstāt nu, sev vairāk, dar, vairākas darbības iespējas. Izvērtējot pārvietošanās plāns, kas pieejam, līdz šim ECB ir identificējuši vairākus trūkums, ir tīpaši attiecībā uz tendenci izveidot tādus kā tukšas čaulas bankas Banku Savienībā. Tādējādi pārliekus paļaujoties uz pakalpojumiem, ko sniegs koncerna dalībnieki Lielbritānijā. Uh, Turklāt novērojam tendenci pārvietot banku darbībai līdzīgas darbības uz investīciju firmām vai trešo, ka, trešo valstu filiālēm, kas neietilpst SSM uzraudzības eh, ietverā. Tādējādi tas noved pie uzraudzības fragmentēšanas un iespējas, ka varētu būt regulāra pat, eh, regulējuma patvaļība. Mēs šeit paļaujamies uz jums, kā Eiropas likumdevē, lai jūs ieviešat attiecīgās izmaiņas pašreizējā regulējošajā ietverā būtiskas Eirozonas bankas kas um, savukārt darbojas Lielbritānijā, arī šobrīd veic sagatavošanās darbus. Tomēr ECB uzskata, ka nepieciešams straujāk šos sagatavošanās darbus veikt un izdarīs spiedienu uz bankām, lai tas tā arī notiktu. Nesen pabeidzām uh, jutīguma analīze attiecībā uz procenta likmju risku banku grāmatās. Tas ir bijis mūsu 2017. gada uzraudzības stresa testa aptvērums. Ehm, līdzīgi kā pagājušajā gadā bankām konkrētie rezultāti, šī stresa rezultātā tika izmantot kā ieguldījums, lai noteiktu SREP ehm, lēmumus. Detalizēti rezultāti ir publicēti ECB banku uzraudzības mājaslapā. lapā E, tiek sniegtas trīs plašas uh, idejas, par kurām vēlos arī ar jums padalīties. Pirmkārtām banku pakļautība procentu, risk, procentu likums riskam e, šķiet ir visai labi kontrolēta. Vidēji pēkšņi pieauguma procentu likmēs pozitīvi ietekmēta neto procentu ienākumus un tikai nedaudz negatīvi ietekmētu neto pašreizējo vērtību banku aktīvos. Turklāt svarīgi atzīmēt, ka Eirozonas bankas ir ļoti dažādās situācijās attiecībā uz procentu procentu likmju risku savās bilancēs. Un tas ir labi, ņemot vērā, ka potenciāli pastāv koncentrēšanās risks. Otrām kārtām šie vispārējie secinājumi balstās uz to, ka ir pamatoti banku pieņēmumi attiecībā uz klientu uzvedību, kas eh, varētu arī mainīties nākotnē. Nu, piemēram, bankas pārsvarā pieņem, ka noguldījumu izdevumu, izdevumu samazās, paliks stabili tai, arī tajos gadījumos, kad procentu ritmas būtiski pieaugs. Tomēr šie pieņēmumi ner, pa, nereti balstās uz tādu noguldītāju uzraudz, uzvedību, kas ir novērota periodā ar krītošām procentu likmēm banku klientu intereses var mainīties procentu likmēm ma pieaugot. Mēs šobrīd turpinam padziļināt uz dialogus ar atsevišķām bankām, lai tarāk izvērtētu viņu praksi šais jomās. Visbeidzot, šī pasākuma rezultātā tika apstiprināts, ka bankas veids būtisku um, ad, paļaušanos uz procentu ri, ri, risku atvasinātajiem instrumentiem, ne tikai riska ierobežošanas nolūkos, bet arī reizēm, lai strateģiski pozicionētu savu bilanci zināmos veidos. Mūsu prioritāte ir tagad izvērtēt banku risku uzņemšanās procesu un pārliecināties, ka bankām ir riskam pretoties spējīgs pārvaldības ietvers saistībā ar šādu veidu tirzniecību. Līdz ar to savus ievadvārdus gribu noslēgt. Paldies par uzmanību un esmu gatava atbildēt uz, jums, uz, uz jūsu jautājumiem. Thank you very much. I hope also the dialogue. Paldies! Es ceru, ka mums būs arī iespēja eh, reaģēt uz dažām piezīmēm, kuras izteicām, piemēram, par atbilstības mehānismu, kur prasībām ir juridiska ietekme un tā kļūst par vispārīgu normu Un eh, jūs teicat, ka tam ir automātiskums un tikai pēc katras lietas izvērtēšanas tas tiks izdarīts. Es domāju, ka tomēr ir nepieciešams un iespējams uzlabojums, un tas arī tas, ko mēs sagaidām no SSM. Rozatīkums ir pirmais, kurš uzdos jautājumu, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies no īkundzei par sniegto pārskatu attiecībā uz pielikumu saistībā ar šiem sliktajiem aizdevumiem BNPL. Par to, cik šīs pielikums ir saistošs vai nesaistošs. Atgādināšu, ko sacīja mūsu priekšsarētājs. Mums īsti nav skaidrs, cik lielā mērā tas ir uztverams kā nesaistošs, kaut arī nomināli tas varētu būt nesaistošs. Tomēr to lasot, Tur tiek uzliktas atsevišķas, atsevišķi pienākumi bankām, un juridiskais dienests parlamentā ir sacījis, ka šādu pielikumu pieņemt ir grūti, jo SSM nav kompetences šādā formātā. Otrs jautājums. Vai jūs saskatāt risku, ka šāda veida kvantitatīvās normas varētu atstāt prociklisku ietekmi uz bankām, it īpaši īpašos stresa periodos. Un ja tas sakrīt ar krīzi, tad tas var novest īstenībā pie tā, ka bankām tiek uzlikts pienākums veikt lielus uzkrājumus, kas attiecīgi ierobežos viņu spējas izsniegt aizdevumus. Trešais jautājums par Banku Savienības pabeigšanu tāds vispārīgāks jautājums. Eiropas komisija nesen nāca klajā ar paziņojumu par Banku Savienības pabeigšanu un vēlas, lai parlaments un padomu pēc iespējas ātrāk pieņemtu priekšlikumus par risku mazināšanu bankās un ierosina jaunus pasākumus, lai beidzot pieņemtu lēmumu par depozītu apdrošināšanas schēmu Eiropā ņemot vērā situāciju padomē, kā mēs varam pārvarēt šo strupceļu un tiešām pabeigt darbu pie eh, depozīta apdrošināšanas schēmas. Cerēsim, ka Eh, attiecībā uz to, ko priekšsēdētājs citēja, ka nebūs automātiskuma, bet eh, katra banka tiks vērtēta atsevišķi. Un atbildot vienlaicīgi uz priekšsēdētāju jautājumu, ka jā, tas bija mans izvērtējums, ka tas ir tas, ko pašreizējais teksts saka, bet redzot, ka tik daudzi saka kaut ko citu, tad man ir jāizdara secinājumi, kāds ir redzot, tekstu var uzlabot, un tas tiks uzlabots. Un laikam skaidrot nav tas pareizākās e, risinājums šeit. Jāskatās, kāda būs reakcija. Un mēs, protams, e, Nu, nopietni ņemsim vērā visus juridiskos uh, atzinumus, kurus saņemsim. Par sekām, ja no 8. decembra līdz eh, gada sākumam mēs vēl paliekam ECB, mums ir grūtības pilnībā izmantot to, kas mums ir dots, tad eh, jā, 18. gada 1. janvārs varbūt nav labākais uh, darba uzsākšanas brīdis, un es to, jāsaka, man nav deleģēšanas pilnvaru, bet varu valdei ieteikt, ka mums ir nepieciešams ilgāks laiks, lai varētu saņemtos komentārus pienācīgi ņemt vērā. Par prociklisko efektu. Nu, es, atklāt sakot, tā nedomāju es saprotu, ka iedzīvotājiem eh, varbūt ir grūtības, kas saskars ar personīgiem sarežģījumiem, nodarbinātības problēmām. Viņi varbūt to nejūt, bet ECB statistika, un tā ir, manuprāt, uzticama, saka mums, ka mēs šobrīd atrodamies labos ekonomiskos apstākļos, un šie apstākļi ir jāizmanto. Būs tik tiešām ļoti grūti bankām un ekonomikai un attiecīgi Eiropas iedzīvotājiem, bankām nonākot nākošajā krīzē, un mēs visi zinām, ka tāda būs, mēs nezinām, kad tā būs un kas to izraisīs, bet tā noteikti būs. Bet ienākot jaunā krīzē, bankām saglabājot vēl mantotās problēmas, būs vēl sarežģītāk saskaroties ar šādiem riskiem. Kas attiec uz Banku Savienības pabeigšanu? Īpaši, kas tam būtu vēl jāpaveic? Esmu to jau vairāk kārt norādījusi, ka šis ir labs brīdis, kad to darīt, un man ir vienkārši piemērs tam. Banko populāru gadījums ja Santander banka nebūtu to iegādājusies, tā būtu bankrotējusi. Nogu, noguldītājiem būtu jāsniedz līdzekļu atmaksa, un uh, noregulējumšana būtu bijusi Eiropas līmenī, un līdzīgi kā uh, gadījumā, kad uh, filiāle tika nodibināta Portugālē, tad noguldītājiem būtu jāatmaksā līdzekļi. Uh, Ņemot to vērā, es atzinīgi vērtēju to, ka komisija ir apņēmusies iziet no šī politiskā strupceļa, kas līdz šim nav ļāvis pabeigt darbu. Un ļoti ceru, ka mēs joprojām runājam par pilnvērtīgu Edis tā sākotnējā formā, kā to ierosināja komisija, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi pabeigt darbu pie Banku Savienības, lai nodrošinātu vienlīdz augstu noguldītāju uzticību, kas ir kā priekšnosacījums banku sistēmas stabilitātei. Es domāju, ka Rozatī kungs domāja prociklisku ne jau tā, ka šobrīd tas ir, bet ja tas iestāsies. Bet to jūs varat, uz to jūs varat atbildēt vēlāk. Pervanš Beres. Um, paldies. Mana, mans kolēģis Silperēra noteikti runās par šo jautājumu. Lielas paldies, ka jūs skaidrojāt arī interpretāciju, jo, protams, ka mums ir jāskatās, kas notiks arī reģionos, un mums ir arī jāsaprot, kas stāsies spēkā attiecībā uz dažādām plūsmām. Mim, mums, protams, ir jāgaida arī konsultāciju rezultāti, bet mēs priecājamies, ka jau šajā uzklausīšanā jūs sniedzāt šādu informāciju. Es gribētu runāt par uzraudzības aģentūru pārskatu Mēs eh, saprotam, ka notiek eh, iejaukšanās eh, kompetencē, jūs esat par to atbildīga. Mēs gribētu redzēt, kādas ir attiecības starp regulāciju un uzraudzību, kā to paredz komisija. Es gribētu saprast, kā tas izskatās attiecībā uz jūsu banku. Tāpat arī man būtu viens jautājums. Šīs metodes, ko jūs izmantojat, te ir runa par uh, bankām, kas uh, varētu bankrotēt vai nē. Jūs pieminējāt Banko Populāru. Mm, veids, kā mēs izvērtēsim to, uh, vai banka jau ir uh, uz uh, bankrota sliekšņa un vai mēs varēsim pieņemt lēmumu par rekapitalizāciju, kāds šis process būs. Bija jau debates par izvērtēšanas kritērijiem. Uzskatu, ka mums vajadzētu pie tā atgriezties. Liels paldies arī par jūsu vērtējumu par uh, paziņojumu, kuram vajadzētu parādīties attiecībā uz ēdis. Un tāpat arī šis atgādinājums, ka mums beigās būs uh, pilnībā darboties spējīgs ēdīs. Mēs uzskatām, kā komisijas paziņojums par šiem jautājumiem nenodrošina šo pārliecību, ka patiešām būs pilntiesīgs ēdis, un cerams, ka parlaments spēs šeit ieviest korekcijas. Eh, Jā, paldies. Kas attiecas uz EBA, it īpaši attiecībā uz izpildu aģentūru pārskatīšanu kopumā, tad EBA gadījumā man pirmkārt tev jāsaka tas, ka šī aģentūra ir bijusi ļoti svarīga vienotās noteikuma grāmatas izstrādē un noteikuma harmonizācijai Eiropā. Bez EBA definīcijas attiecībā uz non-performing exposures mums tas nebūtu bijis iespējams. Mums tik tiešām ir nepieciešama EBA darbība, kas piešķir mūsu darbam konsekvenci un vienotas spēles noteikums. Ja nebūs regulātoru padomdevēji, tad mums būs nepieciešama 19 juristu komandas par katru no atšķirīgajām juridiskajām sistēmām. Tas būs daudz sarežģītāk un dārgāk. Kas at Tas skar arī EBA situāciju kopumā, jo viņi nav ESMA situācijā, kura ir kā uzraugs kapitāla tirgus savienībai. Ir vēl viens Eiropas uzraugs paralēli EBA. Un mūsuprāt, priekšlikumi, kas šobrīd tiek izteikti rada vismaz daļēju sapludināšanu attiecībā uz EBA uzraudzības lomu. Tīpaši attiecībā uz strateģiskās plānošanas e, pienākumu piešķiršanu EBA uzraudzības padomēji un tas varētu radīt plānošanas procesā sarežģījums jau. Mēs atbalstam pašreizējo situāciju saistībā ar stresa testiem. Vienota pieeja stresa te te testiem ļauj pēc EBA uzraudzības padomas apstiprinājuma īstenotos vienotā veidā, bet mēs apspri, apšaubam to, ka uh, Eh, šos pienākumus var uzticēt eh, nelielai cilvēku grupai, kas nav tieši iesaistīti uzraudzībā. Nu, tas jau sasaucas ar mūsu skaidrojumu, kur esam snieguši iepriekš. Attiecībā uz pārvaldības izmaiņām mēs atzinīgi vērtējam to, ka ir jādomā par to, kā koncentrēties vairāk uz Eiropas līmeni neesmu pārliecināts, ka EBA priekšsarētājiem ir balstiesības. Manuprāt, tas būtu pirmais jautājums, kas būtu jārisina. Un ECB neplāno iesaistīties EBA uzraudzības padomē, kaut arī ir iestāde, kas eh, ir ļoti būtiska Eirozonā. Kas attiecas uz piesardzīgo rekapitalizāciju pēdējo no jūsu jautājumiem? Tad eh, galvenie punkti, kas ir skaidroti likumdošanā un komisijas skaidrojumā piesardzīgā rekapitalizācija nedrīkst attiekties uz, pagaidu, uz pagātnes zaudējumiem. Un jānodrošina, ka pēc rekapitalizācijas uzņēmums ir darboties spējīgs. Uzskatu, ka noteikumu e, nevis paši principi, bet e, operacionalizācija varētu būt labāk skaidrota, jo tas ir sarežģīti un tas nav labi. Tad, kad bankai ir ļoti ilgi jāgaida atļaujas rekapitalizācijas veikšanai. Tas nav ne labi bankai, ne investoriem, ne noguldītājiem. Jā, tas darbojās, tas ir pārbaudīts vairākām bankām, bet, manuprāt, būtu labāk, ja tas viss notiktu daudz ātrāk un metodika tiktu precizēta un paskaidrota. Paldies, Ešlīs Foks tālāk. Paldies, priekšsarētāji! Labrīt, no nu, īkundze! Man ir četri īsi jautājumi jums. Pirmais. Kāda, jūsuprāt, ietekme augstām uh, leverage ratio likmēm aptuveni 5% apmērā varētu atstāt uz eh, Eiropas izaugsmi? Otrakārt, mani eh, satrauc uh, Eh, neplānotās sekas attiecībā uz moratoriju, kas ir ilgāk par divām dienām, varētu ļaut trešo valstu pusēm izmantot savus optautu tiesības. Rezu, eh, noregulējumu moratorijas eh, otrkārt sūta arī negatīvu signālu tirgiem un apdraud finanšu stabilitāti. Vai divu dienu um, pagaidu apturēšanas eh, risinājums, jūsuprāt, ne, neliktos labāk? Kas attiecas uz NPL eh, sliktiem aizdevumiem? Vai jūs piekrīstu manam kolēģim Sandram Lunes, kurš savā ziņojumā norāda, ka dalību valstīm un bankām pašām ir galvenā atbildība šo slikto aizdevumu risināšanā? Un visbeidzot par citu tematu. ECB apgalvo, ka viņi vēlas īstenot fintech uzņēmumiem paredzētu uh, ko, Eirozonas centru izveidi. Vai jūsuprāt eh, tas ir uh, pareizs risinājums? Paldies! Well, you know that, uh, during the... Jūs jau zinat, ka sarunu laikā par Bāzeli 3 Eiropā neatbalstīja aktīvi lielāku šo leverage ratio izmantošanu, bet nu, tā tas izrietēja no sarunām un galu galā visdrīzāk ir nepieciešami dažādi instrumenti, kā mērīt kapitāla pietiekamību. Un leverage ratio varētu būt viens no šiem kritērijiem. Eiropas bankas ir diezgan labā situācijā, 5% Eh, līdz šim nav izvirzīta kā prasība. Eh, visdrīzāk tā tāda varētu būt. Šobrīd vidēji rādītāji 5,1% būtiskajiem iestādēm, kurām mēs veicam uzraudzību, tā kā mēs noteikti neatpaliekam šajā ziņā. Moratorija ne, neparedzētās sekas pirms noregulēšanas vai pēc. Tad, kad mēs apspriedām š, eh, šo jautājumu ar Elki Konigu no SRB, tad e, pirms Banko populāra gadījuma e, tika domāts, ka tas ir instruments tikai un vienīgi noregulēšanai un ka uzraudzība tur nav nepieciešama. Es tā nedomāju, bet esmu arī nedaudz mainījusi savu nostāju pēc banko populāra gadījuma. Īstenībā man liekas, varbūt arī Elkei pašai, nezinu, gan ja viņa pati jūs informēs, ka pirms noregulējuma moratorijas ir vairāk SRB nevis SSM labā. Jo nedēļas vidū sākt noregulējumu bankai ir ļoti sarežģīti. SRB gadījumā vieglāk ir nogaidīt līdz piekdienai, lai paziņotu, ka banka bankrotē vai visdrīzāk bankrotēs. Papildus struktūrālajām problēmām un sliktajiem aizdevumiem saskaras arī ar likviditātes krīzi un mums ir jāslēdz banka šajā konkrētajā brīdī. Es saprotu, šis ir sensitīvs jautājums, tam jānotiek ļoti īsā laikā. Galu galā, manuprāt, tas ir SRB interesēs, ja, lai būtu ilgāks laiks bankas noregulējumam. Ja nav moratorijas, tad mēs nevaram atļaut ka pirmais klients pie bankas durvīm saņems labāko apkalpošanu, lielāku iegūmu nekā nākamais. Šeit ir jārunā par vienlīdzīgu attieksmi pret visiem noguldītājiem. Jūs norādījāt, ka pirmā atbildība gulstas uz dalībvalstu pleciem. Uzraudzības daļa ir Banka Savienības rokās, bet tik tiešām uh, NPL riski, ir tādi jautājumi, kas sniedzas daudz tālāk par uzraudzības jautājumu. Tas sākas jau ar nacionālo tiesisko ietvaru, tāpēc mēs arī tik daudz strādājam pie tā, lai sagatavotu 19 um, juridiskajiem ietvariem piemērots noteikumus, lai varētu salīdzināt, kas labi darbojas um, vienā ietvarā un kas ir jāmaina citos. Un liela daļa no problēmas ir tiešām saistīts ar juridisko ietvaru, bet darbs pie tā jau norit, dalību valstis jau maina savu tiesisko ietvaru. Kalvē Šambonkungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Trīs punkti, trīs jautājumi no īkundzei. Liels paldies, ka viņa ir gatava dalīties ar savām zināšanām. Pirmkārtām, mēs šeit runājam par banku savienību, mēs to vēlamies, mēs vēlamies to ieviest Eirozonā, savādāk mēs nevarēsim nodrošināt uh, stabilitāti un nekādus labumus iedzīvotājiem. Bet uh, varbūt, uh, ka viss eh, tomēr virzās uz leju. Ja mēs runājam par Banko Populāru, tad ir runa par to, ka to iegādājas Spāņu bankas, un savukārt eh, Itāļu bankas iegādājas Itāļu bankas. Un pārobežu plūsmu skaits eh, Eiropā, tātad bankas, kas ir nodibinātas ārpus no reģiona, ir eh, samazinājies. Tātad mēs šeit runājam par banku renacionalizāciju. Vai jūs arī tāpat domājat un vai jūs tas uztrauc? Tātad tas būtu pirmais jautājums. Otrais jautājums. Edis, jūs jau par to izteicāties. Es varu šeit pievienoties diviem iepriekšējiem runātājiem un gribu paust savas bažas. Jūs teicāt, ka jūs esat apmierināta par to, ka komisija būtu atbloķējusi šo situāciju. Vai jūs tiešām tā domājat? Šeit īsnībā varbūt mēs mēģinam slēpt realtāti. Mēs nevaram izveidot Banku Savienību, tāpēc, ka mēs eh, nevaram kopīgi uzņemties atbildību par risku uzņemšanos un arī par risku sadalīšanu. Tieši tāda ir problēma. Vai jūs eh, piekrītat eh, šim jaunajam ritmam, kas tagad ir uzlikts? Treškārt, sliktie parādi. Uh, Es eh, patiešām šeit nerunāju kā pētnieks par bankām, es šeit runāju kā politiķis, un eh, tāpat um, manā vēlēšana augubalā ir daudz spāņu, kurus šis jautājums uztrauc. Mani īsnībā šeit neinteresē regulējums, bet mēs patiešām vairs nevaram riskēt ar sistēmisku uh, finanšu krīzi. Viena lieta būtu šie krājumi. Jā, protams, ka mums ir grūtības, mums ir jārīkojas gudri, bet eh, attiecībā uz nākotni mums vajadzētu rīkoties piesardzīgi, jo tas patiešām uh, var ārkārtīgi slikti ietekmēt iedzīvotājs un no tā ir jāizvairās. Uh, divas minūtes tagad um, atbildēm. Jā, atbildot uz jūsu pirmo jautājumu, mums ir vajadzīga tālāka Eiropas banku sektora konsolidācija. Īsnībā te ir runa par eh, šī banku sektora saliedēšanu. Pašlaik šis eh, darbs virzās uz priekšu. Mums vēl ar vienu ir 19 atsevišķi banku sektori, un eh, tos uzrauga e, Eiropas iestādes. Tātad mēs mēģinām nodrošināt labāku ietvaru pārrobežu banku apvienošanai. Notiek konsolidācija, un tā ir vajadzīga banku nozarē Eiropā ir eh, pārāk daudz banku, pārāk daudz piedāvāto banku pakāpojumu, tātad eh, šāds apvienošanās būs, un tās var būt arī pārobežu apvienošanās. Uzraugu darbs nav nolemt, kuras apvienošanas ir labas un kuras ir sliktas. Un eh, mums arī nav pienākums uzstāt uz kaut kādu banku apvienošanu. Uh, investori, tirgus dalībnieki būs tie, kas to nolems. Bet eh, mūsu uzraudzības padomē mēs mēģinam rīkoties, lai izvairītos no dažādiem regulējošiem šķēršļiem šādai pārobežu apvienošanai. Uzskatu, ka labi ekonomiskie apstākļi noteikti veicinās pārobežu banku apvienošanu. Es domāju, ka mēs lēnām, bet eh, virzāmies pareizajā virzienā, un uh, Esmu pārliecināta arī, ka uzraudzības pasākumi un regulātoru pasākumi ļaus mums izvairīties no dažādiem šķēršļiem, jo īpaši mēs atbalstām uh, dažādus pasākumus attiecībā uz uh, likviditāti un kapitālu un uh, dažādām atkāpēm šajā jomā, un tas attiecas uz eirozonu. Par ēdis Vismaz eh, kaut kas notiek, mēs par to runājam. Risku samazināšanai ir jānotiek eh, paralēli uh, solidaritātes veicināšanai, bet mēs esam jau nodrošinājušie banku savienībai šādu riska samazināšanu, un tas ir jāņem vērā. Šī likumdošanas pakotne, kas uh, veicinās tīlāk un FRS, un šī pakotnē ir pavisam drīz tiks pieņemta, tas arī ir pareizais virziens. Uzskatu, ka pašlaik patiešām ir īstais brīdis, un jo ātrāk mēs varēsim virzīties uz šādu pilnu solidaritāti un pilnu Eiropas garantijas schēmu, jo labāk taču es jūtu, ka šie NPL ir vidū un visu traucē, un mums vajadzētu arī šeit mm, ieguldīt vairāk pūliņu. Jā, sliktie parādi mums patiešām vajadzētu pie tā strādāt. Mēs runājam šeit par plūsmām, nevis par krājumiem, un varbūt to vajadzētu darīt vēl skaidrāk. Tātad mēs šeit runājam par šo, uh, par šiem jaunajiem sliktajiem parādiem. Paldies tagad Makārtīkungs. Paldies priekšādātāji. Es uh, mēģināšu papildināt šos trīs uh, jautājumus. Pirmais attiecas uz kredītskandālu īrijā. Ir atklāts, ka ļoti daudzas lielas īrijas bankas ir vienojušās, lai nozaktu miljoniem eiro no 13 tūkstošiem kredītņēmēju. Es eh, gribētu zināt, eh, vai uh, Eiropas vai īrijas centrālā bankā ir kaut kādā veidā rīkojusies, lai novērstu šo skandālu, vai tai ir pietiekami daudz pilnvaru un vai uh, notiek izmeklēšana pār šīm uzraudzītajām bankām, kas ir iesaistītas skandālā. Otrakārt, es gribētu komentēt uh, sliktos parādus un priekšlikumu šajā sakarā. Es saprotu, ka ir pausta kritika par SSM priekšlikumu attiecībā uz slikto parādu normām un uz to, ka iespējams šeit nav pietiekami ņemtas vērā pastāvošās atšķirības starp dalībvalstīm. Tātad SSM attiecas uz kapitāla prasību direktīvu Uh, kas būtu tiesiskais pamats šim priekšlikumam. Es uzskatu, ka likumdevējiem vajadzētu šeit uh, piestrādāt. Tad mans galvenais jautājums attiecas uz publisko, publiskā finansējuma izmantošanu attiecībā uz EBRD, lai samazinātu parādus. Eiropas parlamentam vajadzētu iejaukties uh, lai atrisinātu šo slikto parādu problēmu Eiropā. Šai problēmai ir vajadzīgi politiski lēmumi, to nevar atrisināt tikai ar tehniskiem lēmumiem uzraugi un regulātori. Kā jūs zināt, likumdevēji nesen panāca vienošanos par tā saucamo fast track e CRM priekšlikumiem un IFRS mm, pasākumiem. Es domāju, ka tas radīs kavēšanos attiecībā uz FRS 9 eh, uz vēl pieciem gadiem. Es gribētu zināt, ko domā SSM par šo pēdējo vienošanos un vai jums ir arī viedoklis uh, par uh, prudenciālo uh, pieeju, tātad kā tas ietekmētu šo prudenciālo pieeju. Paldies! Par uh, īrijas problēmu, ko jūs pieminējāt, man vajadzētu pastāstīt pārējiem klausītājiem, par ko šeit īsti ir runa. Tātad, uh, pirms finanšu krīzes īrijas bankas pārdeva mm, aizdevumus, izmantojot ECB refinansēšanas uh, likmi, un tieši tāpēc šis nosaukums tracker mortgages. Un pašlaik um, šī likme ir kļūsi netik pievilcīga, dažos gadījumos pat negatīva, un tas rada ļoti lielu slogu institūcijai. Reakcija, kas bija ļoti slikta, bija tāda, ka bankas mēģināja piesaistīt klientus citiem pievilcīgākiem produktiem, un te tika izmantota prakse, kas e, nav paredzēta e, līgumsaistībās ar šiem klientiem. ECB īstenībā ir atbildīga tikai par prudenciālo uzraudzību, un pārējās uh, uzraudzības darbības ir jāveic nacionālajām iestādēm. Vēlētos uzsvērt faktu, ka šie uh, kredīti nozīmēja to, ka daži aizdevēji nepildīja savas līgumsaistības pret klientiem, un īsnībā šeit ir runa par patērētāju aizsardzības pienākumiem, un šie pienākumi gulstas uz īrijas centrālo banku. Tas nav ECB pienākums. Protams, tad, kad mēs rādzām, ka ir bankas, kas mm, nenodrošina patērētā aizsardzību, vai šeit parādās arī riska problēmas, tad prudenciāliem uzraugiem tas jau ir brīdinājums, ka šajās bankās ir uh, pārvaldības problēmas, iekšējās kontrolas problēmas, un mums ir jāpievērš vairāk uzmanības šiem elementiem. Tātad, protams, ka tas ietekmē arī prudenciālo uzraudzību, bet tas nav tomēr mūsu galvenajā atbildības sfērā. Tagad par sliktajiem parādiem. Es saprotu, ka jums ir šāda kritika, bet uh, īrija un eh, ir īrijas centrālās bankas eh, vadītāja veids šo darbu. Manuprāt, īrija eh, rīkojas ļoti labi, mēģinot atrisināt problēmas. Mums vajadzētu mācīties no šādas veiksmīgas uzraudzības prakses citās valstīs. Attiecībā uz pārējo, ja Eiropas parlaments vēlas mums palīdzēt, risinot eh, slikto parādu problēmas, mēs to tikai un vienīgi apsveiksim, jo šeit ir runa par patiešām smagām problēmām Eiropā, un tās vajadzētu risināt. Par eh, kavēšanos attiecībā uz EFRS 9 īstenošanu esmu uzraudze jau vairāk kā 40 gadus, un Esmu strādājusi ar Bāzeles komiteju kopš 90. gadu sākumā, biju tur dalībniece. Mēs vienmēr esam lūguši nodrošināt vairāk aptvēruma ne tikai uh, jau radītajiem zaudējumiem, bet ir jānod, nu, jānodrošina sagums arī sagaidāmajiem zaudējumiem. Nu, tas ir tikai loģiski, jo kapitāla prasības aprēķina balstoties uz sagaidāmajiem zaudējumiem. Uh, 2007. un 2008. gadā bija krīze, un tad bija vajadzīgi vēl desmit gadi, lai panāktu kaut ko no regulātoriem. Tātad jau ir eh, pagājis ļoti ilgs laiks. Protams, ka mēs nepriecāmies vēl par papildu kavējumiem, taču mums ir jāatzīst, ka no prudenciālās puses šis eh, sākotnējais eh, šoks ir jāsver pakāpeniski. Protams, ka Mēs neatbalstīsim šādu pakāpenisku rīkošanos, bet šis eh, pirmais lēmums, protams, bija vietas, neskatoties uz to, ka pati varbūt esmu nepacietīga. Jā, pakāpeniski rīkošanās noteikti būtu laba visur. Tagad Marko Vālī. Paldies, priekšādātāji. Vispirms es eh, vēlētos eh, runāt par parlamentā um, atzinumu par šo pielikumu. Mēs to saņēmām vakar, ēnu referentiem bija iespēja to izskatīt. Mums vajadzētu mēģināt saprast, kādas tad ir jūsu pilnvaras, kas ir iekļauts jūsu mandātā. Ja tiks uh, piemērot šādi noteikumi, tad mums ir vajadzīga daudz plašāk rokas, vajadzīgs daudz plašāks institucionālās pilnveras, jūs savu mandātu nedrīkstat pārkāpt. Mums vajadzīgi, vajadzētu kopīgi saprast, kā mēs to varētu piemērot gadījumos, kad eh, dažas no šiem noteikumiem nevar piemērot attiecībā uz vienoto uzraudzības mehānismu. Tātad starptautiskajām institūcijām vajadzētu piedalīties eh, šajās procedūrās, un jo īpaši vajadzētu domāt par NPL tirgu. Pašlaik saskaramies ar sarešķītu situāciju. Bankas mēģina pārvaldīt sliktos parādus un izvairīties no zaudējumiem. Katru reizi, kad jūs redzat šādu sensitīvu informāciju tirkos, cenas samazinās, un tas noved pie sliktajiem parādiem. Mums ir vajadzīga daudz atbildīgākā pieeja, izsniedzot šādu veidu informāciju. Bankas jau tāpat visu laiku saskaras ar to, ka tām pieprasa kapitālu. Esma tika runāts par derivātiem otrajā un trešajā līmenī par jauniem aktīviem. Tika runāts par 450 miljārdiem. Mēs neredzam šeit atbilstošu pieeju šiem riskaņtajiem elementiem. Mums vajadzētu atrisināt šo situāciju, jo, ja mēs neliksim uzsvaru uz uh, aktīviem, un jo īpaši likvīdajiem aktīviem, mēs saskarsimies ar problēmu bankām vajadzēs maksāt par krīzi. Pašlaik mums ir šie spekulatīvie fondi, un tāpat notiek spekulācijas arī attiecībā uz sliktiem parādiem. Kāpēc jūs turpinat likt uzsvaru uz kredītiem un nedomājat par finansēm un spekulācijām? Tieši tur uzraugošajai sistēmai vajadzētu ieguldīt vairāk pūliņu. Paldies! Cerēsim, ka šīs dienas diskusijas būs eh, šo situāciju padarījušas mazliet eh, skaidrāku. Protams, ka mm, šie uzraudzības pasākumi attiecas uz katru banku, eh, te runa par tādu kā pilotu instrumentu. Es, protams, saprotu, ka cilvēki un institūcijas varbūt uzskata, ka Tas viss varbūt izskatās pēc pirmā pīlāra. Varbūt ir jāmaina valoda un redakcija, lai tas būtu viss skaidrāks. Jūs pieminējāt, ka mums ir jānodrošina, lai bankas varētu um, pārvaldīt sliktos parādus un varētu izvairīties no zaudējumiem. Nu, dažkārt bankas eh, var saskarties ar zaudējumiem, jo īpaši ir runa par sliktajiem parādiem, un īpaši šeit nav pietiekama saguma. Bankām vajadzēs pieņemt eh, lēmumus, kā sakārtot savu bilanci. Nu, Bilants sakārtošana ir ļoti sarežģīta, taču tas ir ļoti noderīgi. Tas ļauj bankām spēlēt uh, savu lomu un finansēt ekonomiku. Uh, Es gribētu jūs aicināt izlasīt runu, kuru otrdien ECB noturēja ECB prezidents. Un šeit ļoti skaidri parādījās, ka ECB statistika, kas ir ļoti kvalitatīva statistika, norāda, ka bankas, kas saskaras ar sliktajiem parādiem, izsniedz arvien mazāk aizdevumu korporācijām un MVU Eirozonā. Uh, Par trešā līmeņa aktīviem. Kā jau esmu vairāk kārt norādījusi, mēs pētām visu veidu riskus, lai no kurienes tie nāktu. Mēs arī ļoti rūpīgi izskatām trešā līmeņa aktīvus. Mums ir ļoti strikta uzraudzība pār cēnu modeļiem, mēs izmeklējam arī tirgus riska aspektus, darām to Mm, visu laiku, un tas tiek darīts arī iekšējā modeļa pārskatīšanas ietveros, tātad tā ir daļa no uzraudzības procesa. Mēs veicam arvien vairāk mm, izmeklēšanu uz vietas, arī par trešā līmeņa aktīviem. Un situācija ir tāda, ka pēc krīzes bankām ir mazāk apetīta šādu veidu riskiem, tad, tad bankas ir pieredzējušas zaudējumus un uh, tāpēc tās izvairs no šāda veida operācijām. Mēs visi esam cilvēki un banķieri visticamāk aizmirsīs šo slikto pieredzi un, un kaut kādā brīdī viņi to atsāks darīt. Tieši tāpēc arī esam sagatavojuši vadlīnijas attiecībā uz leverage finance. Tas var būt varētu būt pamudinājums uzņemties vairāk risku tirgū, tad, kad procentu likmes ir zemas. Tāpat arī es vēlētos norādīt, ka kapitāla definīcija paredz, ka tirgus operācijas attiecībā uz otrā un trešā līmeņa aktīviem ir daļa no diviem elementiem, kas sastāda kapitāla prasības, tātad sarešķītības elements un atrisinātības elements, un tas viss ir uh, pilnībā iekļauts. Līdz šim varu pateikt, ka bankas izgāžas drīzāk kredīta riska dēļ, nevis tirgus riska dēļ, un iespējams, ka tas tā turpināsies, ja mēs nerisināsim slikto parādu problēmas tuvākajā nākotnē. Mono. Bonjour, Labdien, priekšādātājs kundze. Jau vairākas nedēļas runājat par eh, banku sektoru samazināšanos Eiropā, bet eh, ir pārāk daudz banku, kurās eh, ir maza pēļņa un pārāk daudz personāla. 27. septembrī Madridē jūs arī runājāt par institūcijām un par to, ka bankas bieži vien izkāžas. Man būtu trīs galvenie jautājumi. Pirmkārtām jūs sakāt, ka Eiropas Savienība ir izveidojusi savu uh, noregulēšanas mehānismu, bet uh, ir arī tādas valstis, kas uh, nevar uh, nodrošināt šo fondu, tas ir gandrīz tukšs un uh, finansējums gandrīz nepastāv. Mums uh, nāktos aizstāt banku finansējumu, paplašinot uh, finanšu tirgus. vai vidēja lieluma bankai, kas eh, darbojas vietēji, nebūtu iespēja labāk izvērtēt riskus nekā investoriem eh, no citiem reģioniem. Jūs runājat arī par eh, pārobežu apvienošanu. Es gribētu argumentēt, ka vietēja banka visticamāk finansēs MBU daudz lielākus, lielākos apmēros nekā multinacionāls bankas. Mums ir jāatcerās arī par 2008. gada krīzi, jo ietekme e, ir e, bijusi uz pilnīgi visu pasauli. Tātad šeit ir runa par pārobežu e, savienojamību. Vai tiešām tas atbilst tikai šai ideoloģijai, ka vajadzētu izdzēst robežas starp valstīm? Varbūt mums vajadzētu tomēr labāk sadalīt riskus, cik tā tas ir iespējams. Tas uh, atbilst uz FC globālajiem riskiem un kā tas uh, ietekmē uh, starp savienojumību starp valstīm. Lielas paldies, ka jūs uzdevāt šos jautājumus. Šeit ir ļoti uh, mm, daudz punktu, iespējams, ka tulkojums nebija pareizs. Nu, es Spānijā gluži tā neteicu, kā jūs tikko minējāt, bet es uh, domāju pārēšu tagad uz angļu valodu, lai klausītājiem būtu vieglāk. Uh, ļoti eh, grūti ir pieņemt lēmumus par uh, bankām uh, laiklītu fail. Tas ir ļoti sāpīgi gan noguldītājiem, gan mums, gan arī citām bankām, kas izjutīs uh, šo negatīvo ietekmi. Uzskatu, ka mums vajadzētu izvairīties no tā, ka mēs pasakām, ka šīs bankas ir sliktas. Mūsu Uzdevums nav izvairīties no katra šāda gadījuma. Galu galā mēs darbojamies tirgus vidē. Un ja bankas um, mēģina um, izvairīties no realitātes, neklausās, ko saka investori, um, pieņem ļoti riskantus lēmumus un uh, uzsākt ļoti riskantus pasākumus, baņķieri neveic savu darbu, nu tad mēs eh, nesam spējīgi novērst šādu banku bankrotu. Attiecībā uz banku sistēmas konsolidāciju, pārāk daudz banku Eiropā. Šeit nav runa par katru valsti atsevišķi, bet par visām valstīm kopā, tātad par Eiropu globāli. Pat tiešām, nu, es tagad neatceros visus ciparus, bet Ja mēs salīdzinam banku aktīvus ar IKP katrā reģionā, tad mēs nesam tādā situācijā kā citas valstis vai reģioni. Tātad tas nozīmē, ka atrodamies situācijā, kur vairākas Eiropas bankas um, nenodrošina pienācīgu pēļņu, balstoties uz savu kapitālu, un tas, diemžēl, nevarēs darboties uh, ilgi. Tātad šeit nav ilgtspējīguma. Šīm bankām ir jāizvērtē savu biznesa modeļu ilgtspējīgums. Iespējams, ka Tas nozīmē arī, ka banku pakalpojumi ir par daudz, un to varētu atrasināt ar banku apvienošanu, nevis banku bankrotiem. Iespējams, ka tie varētu būt vietējas apvienošanas gadījumi. Mums um, nav nekādu pretenziju pret uh, šādu vietēju banku apvienošanu. Tas rada sinerģiju, tas ir daudz vienkāršāk, jo īpaši, ja nav visu šo um, likviditātes un kapitāla atrunu, bet uh, atrodamies situācijā, kur uh, patiešām ir jāpauž nožēla par to, ka bankas nevēlas izmantot šo sinerģiju un, un nevēlas ņemt vērā šīs definīcijas par sistēmiskumu un par uh, eiro perimetru, kur izvērtējumi tiek veikti par reģioniem, nevis par mazām valstīm atsevišķi. Nu, jā, tieši tāpēc ir vajadzīga banku sistēmas konsolidācija. Nu, tirgi noteikti izlems, kas ir laba konsolidācija. Un nu, uzraugu uzdevums savukārt ir pārbaudīt šos jaunos biznesa plānus, lai saprastu, ka šīs apvienošanas patiešām ir stabilas un labas, un ka tās dod drošību un uh, labumu banku klientiem, taču mēs noteikti nesam tie, kas pateiks, vai eh, tā ir laba apvienošana vai nē. Bet labāk, lai bankas apvienojas, um, nekā riskē ar to, ka eh, banka vienkārši pazūd, jo tā nav pietiekami labi strādājusi. Kircas kungs. Priekšādātāji, paldies. Gribu pateikties no īpa par ļoti interesanto prezentāciju un lūgt viņas viedokli par to, kā situācija attiec, attīstās Grieķijas banku sektorā, jo uzskatu, ka Grieķijā esam pavirzījušies krietni uz priekšu fiskālās situācijas kontekstā, bet situācija banku sektorā, manuprāt, vismaz joprojām ir visai riskanta. Pastāv ļoti daudz šaubu, tās tiek paustas par Grieķu banku sistēmas spēju tikt galā ar augsto NPL īpatsvaru tas bilancē. Pirmkārtām valdība vilcinās ar attiecīgas politikas īstenošanas, tobešu māju, um, konfis, atsevināšanu un tā tālāk, jo tas iet pretrunā tam, ko vadošā partija apsolīja vēlēšanu laikā. Otrām kārtām pat ja šīs um, politikas tiks īstenotas, būs vajadzīgi gadi līdz brīdim, kamēr Grieķijas banku sistēma būs tādā situācijā, lai adekvāti finansētu um, stabilu eh, Grieķijas ekonomikas atgūšanos, un Grieķijas ekonomika Līdz ar to atkal varētu nonākt problēmās. Otram kārtām banku uzkrājuma attiecībā uz jauniem NPL un veciem aizdevumiem. Tas viss radīs plašas bāžas banku sektorā Grieķijā un devis papildus grūdienu tirgus vērtības krišanās procesam par 25 līdz 30 procentiem. Uzskatu, ka esam nonākuši pie punktu, kur attiecīgajām Eiropas banku iestādēm būs jārod radoši risinājumi, kā palīdzēt stabilizēt un attīstīt Grieķijas banku sistēmu. Ko jūs domājat par šo tēmu? Vai mums vajadzētu to pieņemt tā, ka darbs turpinās kā parasti, ja bija jāuzņems iniciatīvu pozitīvā veidā ar konkrētiem pasākumiem, lai palīdzētu Grieķijas banku sistēmai izvairīties no tālākiem sarežģījumiem? Paldies! Paldies! Grieķijas bankas jau ir izdarījušas būtiskus centienus, lai risinātu NPL jautājumu. Nu, protams, ņemot vērā, cik apjomīgs ir šis NPL krājums, tas nav vienkārši. Turklāt Grieķijas bankām bija jāmaina juridiskais ietvers, pirms tās varēja nopietni risināt šo lietu bet tas viss ir ticis izdarīts. Un ir pienācis laiks plukt augļus šo izmaiņu rezultātā un virzīties uz priekšu, pareizajā virzienā. Gribu atgādināt jums, ka Grieķijas bankas, tāpat kā Eirozonas eh, bankas un citas Eiropas bankas kopumā, uh, 2018. gadā aizies streisa testus, tā kā to sagatavos EBA, tātad būs skaidrs izvērtējums par šo situāciju arī attiecībā uz Grieķijas bankām un visām citām bankām. Līdz ar to būs vienkāršāk. konstatēt, kādi ir tie centieni, kas jau nesuši augļus un kur prasi, prasās vēl pēc vēl darba. Turklāt gribētu teikt, un te negribu gan runāt īpaši vairs detaļās par to, ka pastāv dažādi ātrumi tam, kādā veidā risinām problēmas atsevišķās valstīs. Vienmēr ir bankas, kas virzās uz priekšu straujāk, bankas, kas to nedara tik ātri. Un tieši tāpat tas ir ar Grieķiju, tāpat kā citās valstīs. Nu, vai tas ir nozīmē turpināt darbību kā parasti? Nē, Grieķijā vēl nē, pilnīgi noteikti nē vai vismaz vēl nepagaidām, arī Eirozonā ne. Protams, ka mūsu priekšā ir virkni izaicinājumi. Protams, NPL joma jāmaina, bet jāmaina arī banku pelnītspējas situācija. Tā ir lielākā prioritāte mums šobrīd. Bankām ir jāspēj atpelnīt kapitāla izdevumu līmeni vispirmām kārtām. Paldies! Jūs vēlaties vēl ko piemetināt? Silperēra. Paldies! Atzinīgi vērtēju faktu, ka jūs uzsvērāt, ka jūsu priekšlikums par NPL pagaidām ir tikai priekšlikuma projekts, ko vēl iespējams uzlabot. Un es aicinu jūs ļoti nopietni uztvert šīs publiskās konsultācijas, jo jūsu priekšlikums, manuprāt, ir būtiski jāgroza, jāuzlabo ceru, ka arī šo publisko uzklausīšanu rezultātā tas tā notiks, tiks sagatavots citādāks, līdzsvarotāks priekšlikums, un tās tiks nodots tālākām publiskām konsultācijām. Faktiski es uzskatu, ka šis priekšlikums pašos pamatos ir nepareizs. Tas rada regulējuma nestabilitāti, tas šķiet ir arī pretproduktīvs, pat raugoties no NPL samazināšanas mērķa puses, un visdrīzāk ne, būs ar negatīvām blakmēm uz finanšu stabilitāti un ekonomikas atgūšanos. Man ir trīs, eh, trīs pamatproblēmas, par ko gribu runāt. Pirmām kārtām nav bijis ietekmes novērtējumu, un tas man pārsteidz. Jūs nākat klē ar institucionālu paziņojumu par nepietiekamiem uzkrājumiem un kapitalizāciju banku sektorā. Tam var būt ļoti liela ietekme. Sekas varētu būt tādas, ka aktīvi tiks izpārdoti pa, ar vērtības zudumiem tirgu, noveto, nodot pie caurumiem banku bilancēs. Tā pārstruktūrēšanas centieni, kas radīs tālāku ne, maksāt nespēju un pieaugs arī NPL apjoms, jaunas prasības kapitāla pietiekamībai, uh, visdrīzāk novedīs pie tālākas banku nespējas darboties. Nu, lūk, tātad sistēmiski riski pastāv finanšu stabilitātei un ekonomikas atgūšanās procesam. Un tas viss bez ietekmes novērtējuma. Otrā problēma - nesaistošais raksturs un to, cik legāli ir šī iniciatīva. Jūsu argumenti šķiet nav pārliecinoši. Protams, ka tam jābūt saistoši, kvantitatīvās prognozes, ir kvantitatīvi noteikumi nodrošināt atbilstību mehānismu, un tas tikai apstiprina tālāk šī notikuma mūsu aizstošumu. Un tas, ka jūs esat parād, paredzējuši mobilizēt uzraudzības pasākums, arī to tikai apliecina. Tas, ka nav automātiski piemētošana, ir nepietiekams arguments. Jo tad, kad runājam par atbilstību noteikumiem, tad tas vienmēr, tad vienmēr rīkojamies, nu, protams, pētot katru gadījumu atsevišķi. Tas nav atbilstīgs arguments, nenoliedzams fakts, ka mums ir vajadzīgi saist, nu, saistoši noteikumi, lai identificētu, kas tad ir šie nepareizie notikumi. Mēs nezinām, kāda veida skaidrojumi tiks uzskatīt par pietiekamiem, kādu pierādījumu tiks uzskatīt par pieņemamiem. Līdz ar to izskatās, ka noteikumi būs saistoši un līdz ar to nelegāli. Un turklāt ir arī retroaktīva ietekme pretrunā tam, ko teica vicepriekšsādātājs ECB Konstancijo kungs. Šie noteikumi tiek piemērot arī pašreizējiem aizdevumiem, ne tikai jaunajiem kredītiem. Tātad tie attiecas uz tiem aizdevumu, uz to aizdevumu apjomiem, kas varētu šobrīd tikt vai nākotnē tikt klasificēti kā NPL, bet runājam te arī par šo aizdevumu mantojumu, tātad pašreizējiem aktīviem. Lūk, tātad retroaktīvais, eh, retroaktīvā ietekme šeit ir, tāpat arī ir problēma ar to, kā to visu piespiest īstenot, bet, nu, galvenā problēma ir šis retroaktīvais piemērojums. Paldies! Paldies! Iesākumā jūs teicāt, ka jūs cerat, ka mēs nopietni uztversim konsultāciju procesu. Nu, tieši to mēs vienmēr arī darām. Jā, mēs vēl runāsim daudz un dikti par to, ņemsim vērā visus saņemtos komentārus. Tas, ka nav ietekmes novērtējuma. Nu, ir jauni NPL, un tāpēc ir visai grūti novērtēt kaut ko, kas vēl nepastāv. Tad nerunājam par pašreizējiem aktīviem, par to ir viegli veikt īpa, ietekmes novērtējumu. Un te mums ir statistikas dati un tā tālāk. Bet, ja runājam par jauniem NPL, kas eh, attiecībā uz kredītiem, kas varētu tikt eh, izsniegti labos ekonomiskos apstākļos, nu te ir tas sarežģīts pasākums. Jūs teicāt, aktīvu pārdošana varētu radīt zaudējumus. Nu, tas jau arī ir eh, normāli. Šādu uzdevu, aizdevumu pārdošanu šobrīd neradītu vēl aiz mm, zaudējumus, ja tie nav slikti aizdevumi. Bet šobrīd runājam par aizdevumiem, ar kuriem viss ir kārtībā. Mm, un dzirdēju arī, ka jūs teicāt, ka es nepārliecinoši jums stāstu par to, ka, ka šie notiekumi nav saistoši. Nu, es tad centīšos būt vienkārši pārliecinošāka. Konsultācija ietvaros tas arī viss, ko varu šai saistībā teikt. Paldies! Danuta Hubdara. Paldies priekšsēdētāji! divīs jautājumi, kas saistīti ar SSM pārskata ziņojumu komisijas pārskata ziņojumu, ko tā sagatavoja oktobrī. Un tas tiešām ir visai pozitīvs, bet ir arī virkni jautājumu, kuros izteiktas rekomendācijas. Un te gribu šai kontekstā vaicāt divus, jautā divus jautājumus uzdot jums. Ziņojumā komisija atzīmē, ka ECB bieži veids dažādu veidu klasifikāciju attiecībā uz uzraudzības iestādēm dažādu iemeslu dēļ. Un komisija šķiet ja pareizi saprotu, ka būtu vērtīgāk šo metodoloģiju padarīt caurskatāmāku, klasifikācijas met izstrādes metodoloģiju tātad. Vai arī jūs uzskatāt, ka šāda veida pārskatāmība būtu vajadzīga attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par klasifikāciju un kāda, kāda būtu šāda lēmumu tālākas sekas? Mans jautājums ir par to, cik lielā mērā jūs piekrītat šim ieteikumam. Uh, Un vai esat jau šo jautājumu apsvēruši, vai esat mēģinājuši domāt par risinājumiem? Otra lieta, arī saistīta ar šo pašu pārskatu. Procedūras ECB banku uzraudzības kontekstā. Tas saistīts ar attiecībām ar EBA. Komisija arī šeit piedāvā zināmas rekomendācijas, lai uzlabotu konsekventumu un arī iespējamo darbības pārklāšanos koordinācijas jomā. Arī šeit mans jautājums ir šāds. Vai arī jūs saskatāt nepieciešamību iet šai virzienā? Un cik lielā mērā jūsuprāt tas um, sasniedzams? Un vēl viens jautājums, kas nav saistīts ar šo ziņojumu, kas drīzāk ir saistīts ar Brexit un tā sekām un investīciju jomu. Pastāv risks, ka investīciju firmas nākotnē varētu veikt banku darbībam līdzīgas darbības, kas ļautu zināmā mērā varbūt apiet kapitāla pietiekamības prasības. Zinām, ka komisija strādā pie regulējuma šai jomā attiecībā uz investīciju firmām. Uh, Un mans jautājums jums ir šāds, vai jūs uzskatāt, ka vajadzīgs risināt šo potenciālo risku, jeb un vai jūs dodat savu ieguldījumu komisijas darbam šī jautājuma noregulēšanā? vai tas ietilpst kaut, kur, kaut kādā veidā arī jūsu atbildības uz jomā, kas attiec uz klasifikāciju un nepieciešamību to padarīt caurskatāmāk, te pilnībā piekrītu. Es domāju, ka ir nepieciešams vairāk darīt, lai izskaidrotu, kas tā ir par klasifikāciju, ko izmantojam un ejam soli pa solim. Bet šobrīd esam nonākuši pie viena no šādiem soļiem. Esmu ļoti uzmanīgi pārbaudījusi visas bankas, lai konstatētu, kur tās šai klasifikācijā ietilpst, kur tās parādās um, šai uzraudzības dialogu kontekstā to darām. un uh, bija paziņojums par to. Tā ir publiska informācija, bet, protams, par klasifikāciju runājot, pirmām kārtām šeit ir arī konfidencialitātes jautājums jāievēro attiecību uz atsevišķām iestādēm. Tāpēc tādējādi mēs, piemēram, uh, nedrīkstam, vai vismaz mums jābūt ļoti piesardzīgiem, uh, paužot šādu informāciju. Uzraudzību nedrīkst nolikt prožektoru gaismā, tas var radīt tirgu spriedzi Tātad ir jārod pareizais līdzsvars. Nu, minimālais, ko esam panākuši, ka katra banka pati zina, pie kādas kategorijas klasifikācijā tā pieder. Un mēs bankas vienmēr mudinām uzdot jautājumus, ja viņas kaut kas neapmierina, ja mums neapmierina gaistē uh, rezultāts un šīs atbildes, nu tad viņi var vērsties pie manis un es viņiem došu atbildi. Es domāju, ka tas ir svarīgi. Par konsekvences, konsekventumu uzlabojumu izmantojot EBA darbu. Atzinīgi vērtēju EBA vienoto rokas, noteikumu rokas grāmatu un vadlīnijas un tehniskos standartus. Nu, problēma ir tāda, ka reizēm ir tādas, tādas jomas, kur nav EBA vadlīniju. Un mums ir jāpieņem lēmums, uh, Eh, kaut kādā, nu, vienā konkrētā veidā šādās 19 valstīs, un mums ņemas, zināmā mērā, tādu kā vadību visā Eiropā. Bet mēs te brīdī nevaram lūk, nē, šo punktu tad mēs nepārraudzīsim, jo nav EBA vadlīnija, nav tisko standartu. Nē, mums ir jāpieņem lēmums, ir jāvirzās uz priekšu, un ko mēs daram, lai mazinātu šādu risku. Uh, attiecībā uz konsekventumu atbilstīgi ēba darbībai. Mēs vienreiz ēbas tehniskajās grupās uzaicinām šos jautājumus apspriest, tad, kad tiek gatavot šis vadlīnijas 19 valstīm, tad mēs vienmēr sakam, lūk, ja mēs esam tie, kas pirmie risina šādu jautājumu pirmo reizi, tad mēs esam gatavi savu metodu pārtraukt, ja ēba nolem citādi. Nu, tad tādā gadījumā mēs, protams, turpinam pēc tam strādāt saskaņā ar ēba noteikumiem. Bet, nu, tā kā pīlārs viens un pīlārs numur divi. Policijas nostāja attiec uz 19 valstīm, tas ir saistoši. Tas šķiet ir tāds Eiropas veids, kā rīkoties. Bet, nu, mums ir jāvirzās uz priekšu, protams, par investīciju firmām runājot. Eirozona kas ierodas Eirozonā no Londonas. Lielbritānijā ir Brita noteikumi, un tie pieļauj pērē lemt par to, ka, piemēram, lielas sistēmiskas investīcija firmas tiek pakļautas līdzīgi kā bankas zināmam uzraudzības uh, ietvaram, līdzīgi tā kā tas notiek ar bankām. Mums šādu noteikumu nav. Nu, tā, tāda ir tikai Lielbritānijā. Un līdz šim tas arī nebija vajadzīgs. Jo Londona bija tā vieta, kur lielās uh, ASV vai citas, uh, citu reģionā, Azijas un tā tam līdzīgi investīcija bankas uh, darbojās. Un Eirozonas valstīs tās ir daudz mazākas, zināmā mērā tās ir tikai Londonas um, banku filiāles nu, tad daļai tikai Eiropas um, iestādes. Un līdz ar to tagad tad tiešām mums būs jādomā par to, sastopamies ar divām problēmām. Pirmām kārtām, ja nav izmaiņu regulējumā, kas pateiktu, ka lūk, kas ir sistēmiskas firmas, kas nē, un tad tādā gadījumā šīs sistēmiskās firmas netiks pāraudzīts kā bankas, tad būs, protams, plaisa, iztrūkums mm, uzraudzības kopumā, un turklāt tad nāk klāt vēl arī fragmentācijas risks. Perā šie mm, tiek pakļauti banku uzraugiem, un tad, nu, būs, nezinu, ļoti katrā valstī savi uzraudzītāji šie piesardzības risku uzraudzītāji. Nu, protams, tas nozīmē, ka tad varēs mēģināt izvēlēties, kurā valstī vienkāršāk darboties un tam līdzīgi. Tā būs tāda sacensība uz leju. Nākamais par vaidzakarku. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, īkundze, man ir divi jautājumi jums. Pirmais ir saistīts ar bēlinu parādiem. Izskatās, ka tādi pa, pa, parādi, kas ir bail-in e, parādi un citi, ir daudzos gadījumos tiek uzskatīti par vienlīdzīgiem. Vai jūs esat skatījušies, ka tas nozīmē, ka ir zemi riska līmeņa attiecīgajās e, bankās, jeb šāda cenu noteikšana ir varbūt arī saistīta ar sapludināšanu? kas varētu uh, radīt problēmas investoriem, tādējādi graujot arī uzticamību no politikas viedokļa Bēlina režīmām. Otrs jautājums saistīts ar CCP uzraudzību. Kā jūs zināt, mēs šobrīd strādājam pie vairākiem dosjē saistībā ar CCP uzraudzību, kas ir eh, saistīti eh, ar eh, globālo banku stabilitāti. Jautājums jums, ja Maltas trešās lielākās bankas uzraudzība ir Eiropas līmenī, bet sistēmiski svarīgu CCP uzraudzību veids kolēģija. Vai Brexit kontekstā nav nepieciešams labot šo situāciju pašreizējā likumdošanas ciklā un pāriet uz vienotu uzraudzību, vienau, eh, vienotu uh, noregulējumu uh, eh, CCP? Vai parādi, bet Bēlin uh, ir attiecīgi Bēlina procesā eh, ši, vienlīdzīgi vai nē, to lai Elke atbild, bet eh, tas ir jāstāj investoru ziņā. Jā, starp dažādām kategorijām eh, produktiem ir šāda saplūšana EBRD. E nu, jāsaka, direktīva tiek transponēta 19 atšķirīgos tiesiskos ietvaros Nu, tas ir saistīts ar izmaksām, jo investori vienmēr domās, ka visbīstamākā sistēma ir Eiropas sistēma. Un tad, ja kaut kas noiet greizi, tad, tad tas ir tie, tieši tas, ko investori sagaida. Mums ir jāzina kas e, ir e, bailīna principi, kādā, kāda ir prioritāte e, un tā tālāk. Vairāk būtu arī jādara, lai nodrošinātu, ka strādājot ar privātu personām, ir skaidri jāsaprot, kur var bailīnu izmantot un kur nevar. Un bieži vien privātpersonas eh, visus dzīves uzkrājumus saliek vienā bankā. Kas attiecas uz CCP uzraudzību? Manuprāt, tik tiešām tās ir iestādes, kas ir sistēmiskas, neapšaubāmi. Mēs esam pat padarījuši viņus riskantākus, uzspiežot viņiem virknī sarežģītu darbību, tā, bet tā nav absolūti kritika nekāda. Tas ir tikai personīgais viedoklis. SSM ietvaros mēs par to neesam runājuši. Bet, manuprāt, tik tiešām tas, kā ASV to dara, ir vienkāršā situācijā, tad, kad CCP ir sistēmiska, to uzrauga Fed, līdzīgi kā sistēmiskās bankas tas ir daudz vienkāršāk un efektīvāk. Pašreizējā situācija, kur daudz cilvēku saskaņā ar emīru lielā kolēģijā par to lemj, tas jau viss padara lietas sarežģītākas. Mums pat nav vieta šajā kolēģijā un SSM tur netika iekļauta. Neko daudz vairāk par to nevaru pateikt, bet jā, vienkāršība ļoti palīdz. Es atzinīgi vērtēju to, piemēram, kā ESMA būs, būtu uzraugs šiem CCP, bet es ierosinātu, lai šos pienākumus padarītu pēc iespējas vienkāršākus lai šī kolēģija, kas uzrauga, nav pārāk liela. Tas ir svarīgi tad, kad ir jārīkojas ātri, bet tas ir mans personīgais viedoklis, tas nekad nav ticis apspriests SSM uzraudzības padomē. Paldies! Fulvio Martučello. Ma eh, il parere che è stato consegnato ieri Jā, paldies. Atzinums, kuru mēs saņēmām vakar, liek secināt, ka pielikums definē mehānismu, pamatojoties uz kuru iestādēji ir jāizpilda tas, kas šai pielikumā rakstīts. Kas saistīts ar ar šādu pienākumu neizpildi, tas tiks vērtēts negatīvi izvērtēšanas procesā un uzraudzības pienākumu kontekstā. Līdz ar to mehānisms pēc būtības kļūst saistošs. Vai jūs varat paskaidrot, kāpēc jūs turpinat apgalvot, ka minētais pielikums nav saistošs? Kaut gan pēc būtības izskatās, ka tomēr ir. Kas attiec uz saturu šai pielikumā, uzraudzības komiteja ir veikusi ietekmes novērtējumu saistībā ar kvantitatīvajām prasībām, kas paredzēts pielikumā. Ja jau tas ir ticis izdarīts, kāpēc šis izvērtējums nav sniegts Eiropas parlamentam? Kā to paredz starp iestāžu nolīgums starp ECB un Eiropas parlamentu saistībā ar vienotu uzraudzības mehānismu BSSM. Pienākums pilnībā nosekt NPL, kas nav garantēta pēc diviem gadiem, un tie, kas tiek garantēti pēc septiņiem gadiem, izklausās ļoti stingra prasība. Vai varat paskaidrot pamatojumu šādai prasībai? Kādēļ tik izlēmt tieši par šādu septiņi gadi garantētiem NPL ir, manuprāt, grūti pamatojums. Kāds ir šis jūsu pamatojums, ir īpaši ņemot vērā samērīgumu principu? Un visbeidzot, vēlos atgādināt, ka vakar mēs redzējām, ka visas Itālijas bankas, kas parādās sarakstā, respektīvi tām bankām, kur būtu jārisina NPL jautājumi, viņu izvērtējums ir atlikts. Tāpēc, ka viņiem ir pārmērīga virzība uz leju. Šāds investoru vērtējums izriet tieši no jūsu sagatavotā pielikuma. Tas, ka jūs šodien sakat, ka šis dokuments ir jāuzlabo, vai jums neliekas, ka šis pielikums savā ziņā falsificē situāciju tirgū. Paldies! Paldies! Sākšu ar to, ka atkārtošos. Mēs pieņemsim visus komentārus, ņemsim tos vērā, tīpaši, kas saistīts ar juristu ieteikumiem no eh, parlamenta. Bet man vēl nav bijusi iespēja iepazīties ar šo dokumentu. To es noteikti darīšu. Kāpēc mēs izvēlējāmies iekļaut divus gadus? ASV ir 180 dienas uzkrājuma veidošanai. Tā kā mēs šeit nerunājam par visu ekstrēmāko režīmu pasaulē. Kas attiecas uz septiņiem gadiem? Mūsuprāt, tas jau ir liels nodrošinājuma atgūšanas termiņš. Mēs katru dienu redzam, ka, piemēram, juridiskie dokumenti tiek nozaudēti, sākotnējie dokumenti oriģināli ir nozaudēti, kas atgūšanas eh, iespējamību padara mazāku pieaugot nenoteiktībai, pieaug arī cena. Tad, kad banka izvēlas pārdot eh, šos sliktos kredītus, nu, tad viņiem ir grūti eh, labu cenu tam uzlikt. Sarežģījums ir tāds, ka tad, kad sākas problēmas, viņas pašas neizzūd, diemžēl. Diemžēl banku uzraudzībā maza problēma ātri kļūst par lielu, ja uz to saulēcīgi nereaģē. Un, protams, tad jautājums ir, ko nozīmē saulēcīga reaģēšana. Tur ir jāatrod līdzsvars. Es vēlreiz saku, atzinīgi vērtēju jebkādas komentārus un ierosinājumus, ko jūs mums būtu gatavi iesūtīt. Paldies! Vēl daži komentāri pēc būtības no manis tagad. Es atzinīgi vērtēju jūsu šeit pausto apņemšanos ieklausītos un atzīt, ka ir nepieciešamas izmaiņas un uzlabojumi, lai eh, izvairītos no sajukuma, kas veidojas jaucot kopā pilāru viens un pil otrā pilāra eh, pasākumus. Jūs arī norādījāt, ka complain, eh, com, eh, comply and explain mehānisms eh, arī ir jāuzlabo. Ir nepieciešama bankām specifiski pieeja arī citiem eslu dēļ. Arī tas, kas tika sacīts par nenoteiktību tirgu. Mums ir jāizvairās no tā, ka tas, kas tiek sagaidīts šīs prasības ir stingras jau no paša sākumā, un e, tas vēl iet kopā ar lielāku nenoteiktību tirgu. Tas tikai sarežģīja visu situāciju, jo tik tiešām, kā jūs sacījāt, mums nepieciešams ir iztīrīt bilances, un tas vienmēr ir sāpīgi un vienmēr ir zaudējumi. Bet viena lieta ir zaudējumu veidošana, bet kaut kas cits ir um, nevajadzīga zaudējuma radīšana. Visi atzīst, ka joprojām ir šis uzsvars uz pircējiem, pārdevējiem, kur e, vērtība ir zem īstās ekonomiskās vērtības, un tad ir citi, kas tomēr var e, šo iegādāties šos produktus un pelnīt ar to, tā tad vērtība nav nulle. Šeit vajadzētu vairāk pieeja veidot tieši specifiski bankām. NPL riski ir plašā kategorija, bet uh, tur ir jānodala lietas. Un tas arī jāņem vērā, ka struktūrāls aizdevums ar zaudējumiem joprojām tiek uzskatīts par NPL risku, bet tas ir restruktūrizēts. Uh, Un eh, kaut arī pilnībā norakstīt to varbūt nevajadzētu, bet ir atšķirīgas kategorijas aizdevumiem gan nodrošinātajiem, gan nenodrošinātajiem eh, aizdevumiem. Un, protams, ir jābūt īpaši piesardzīgiem, piemērojot uh, grāmatvedības princips, tīpaši IFRS 9. Mēs zinām, cik uh, augstu ir prasības. Visi gribēja piecu gadu pakāpenes piemērošanas periodu. Šobrīd trešajā posmā aktīviem vērtēšanai ir jānotiek balstoties uz sagaidāmo naudas plūsmu. Tā kā visdrīzāk vairāk kā nulle. Tātad bez pakāpeniskas piemērošanas mēs darām kaut ko tālāk nekā grāmatvedības principi nosaka. Uh, tur tik tiešām ir nepieciešams padomāt vēl. Kaut vai tādēļ, ka mums eh, nevis ir jānovērš banku konsolidācija, bet jābūt arī piesardzīgiem, nodalot uzraudzības pienākums un rūpniecīgas politikas plānus, jo mēs atrodamies tirgus ekonomikā. Eiropas Savienībā, nevis Padomjas Savienībā. Tirgumu ir jābūt tam, kas dara savu darbu un uzraugiem ir jāpiemēro savu noteikumu. Viņiem varbūt ir savs preferences, kādu banku modeli viņi vēlas, bet tam ir jābūt atkarīgam no tirgus faktoriem. Un uh, regulātora pilnvars tad ir jāizmanto, lai ļautu šim procesam efektīvi darboties. Protams, novēršot šķēršļus, nevajadzīgos šķēršļus, kas pastāv, piemēram, starp dalību valstīm, lai pieļautu pārobežu darbību, kas ir ļoti svarīga dimensija, bet tikai viena no vairākām saistībā ar diversificētu banku sistēmu. Thank you, thank you very much. Uh, uh yes, indeed. Jā, paldies. Tik tiešām uzraugi vēlas izvairīties bank, no tā, ka bankām tiek uh, radīti nevajadzīgi zaudējumi un sagrauta aktīvu vērtību. Tieši tādēļ mēs e, veicam analīzi katram gadījumam atsevišķi, veidojam dialogu, skat, skatāmies uh, arī, arī uz kategorijām aizdevumiem, e, kur ir vienkārši termiņu kavējumi un kur visdrīzāk nenotiks to atmaksa. Uh, Jā, protams, te ir apstākļi, kas var radīt papildus sarežģījumus, bet, protams, tas viss ir ļoti specifiski atkarīgs no konkrētās valsts. Dažādas aizdevuma kategorijas, protams, uzņēmumiem piešķirtie aizdevumi, MVU piešķirtie, privāta personām piešķirtie aizdevumi. Atsevišķās valstīs eh, ir šāda situācija, tur, kur ir strateģiski uh, nemaksātāji, kas e, var atļauties samaksāt, e, bet nedara to. Un mēs vienmēr sākam ar šiem strateģiskajiem nemaksātājiem. Kā mēs runājam arī Grieķijas e, gadījumā, pirmās programmas daļai tieši šie strateģiskie nemaksātāji. Un pēdējie jau privāti personas cilvēki, kuriem ir hipotekārie kredīti, un viņu vienīgais mājoklis. Protams, regulējums mainās, kur tiek sekti zaudējumi, kas jau ir, kas parasti tiek konstatēti tad, kad situācija pasliktinās, un tas ir pats sliktākais brīdis, kad uh, sākt mēģināt veidot uzkrājumus. Šobrīd ir koncentrēšanās uz paredzamiem zaudējumiem. Un tā Eh, bankas eh, veido šos uzkrājumus eh, balstoties uz paraugiem un modeļiem, kas tiek aprēķināti. Tas nenozīmē, ka visi aprēķini būs korekti, to mēs arī redzam, tad, kad pārbaudam modeļus, uz kur pamata bankas veids aprēķinus. Šobrīd ir bankas, kas pārāk zemu novērtē paredzamos zaudējumus. Tā var notikt. Līdz ar to var gadīties, ka revidenti, balstoties uz grāmatvedības principiem, uh, nenodrošina to, kas ir eh, uzskatīts par labu uzkrājumu veidošanu uzraudzībā. Tas notiek visās valstīs, ne tikai Eiropā. Lielākā daļa valstu uzraugiem ir iespēja pateikt, labi, nu tā tie ir uzkrājumi, kas veidot balstoties uz grāmatvedības principiem, bet tāpat laikā ir nepieciešams veikt eh, citus uzkrājumus. Un virkne valstu jau to dara Eiropā, kuras, tās, kuras diezgan labi pārdzīvoja krīzi. Tā kā vienmēr būs arī sava nepieciešama pēc piesardzības nolūkā veiktiem uzkrājumiem, jo šie uzkrājumi e, ir jāveic iepriekš, pirms problēmām. Un tas, protams, arī vēl darbs, eh, kas jāpaveic pirms nonākam pie minētā pielikuma gala versijas. Un tas būs arī atkarīgs no parlamenta. Eh, attiecībā uz IFRS 9 grāmatvedības principu pakāpenisku piemērošanu, jo eh, Protams, ka nevienam aktīvām uzkrājumam netiks divreiz veidot, bet ir grāmatvedības daļa un piesardzības daļa kur ir īpaši jāskatās, eh, kas ir nepieciešams drošības nolūkā. Un eh, priekšsēdētāji kungs ar jūsu piezīmēm par eh, NPL riskiem, tik tiešām mēs piekrītam jūsu komentāriem. Mēs ļoti rūpīgi ar tiem iepazīsimies. Paldies! To es vērtēju ļoti atzinīgi. Manuprāt, šī diskusija bija ļoti dzīvīga, ļoti noderīga. Paldies arī par to, ko jūs sacījāt, par to, ka jūs iepazīsieties ar parlamenta un citu pušu komentāriem, lai rūpīgi izvērtētu to, kas tika sacīts šodien, tā skaitā arī mūsu juridisko atzinumu, lai strādātu pie teksta uzlabošanas un nonāktu pie kaut kā, kas dara tieši to, ko mēs vēlamies. Iegūt papildu instrumentu, kas palīdzēs samazināt NPL, tādējādi padarot mūsu banku sistēmu noturīgāku un drošāku. Paldies! Es uzsveru vēlreiz to, kas jau tika sacīts par spēkā stāšanās datumu, tirgumu tas varētu būt svarīgs elements, tirgus operatoriem it īpaši, kur spēkā sašanās datums, kas būtu atšķirīgs, būtu labs risinājums. Protams, dažus elementus varētu uzlabot, lai uh, būtu pilnīgi skaidrs, ka tas nenotiek automātiski un ka koncentrēšanās notiek uz bankai specifiskiem principiem. Paldies! So, ja kolēģis. Tātad, kolēģi, tagad eh, varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Paliekam tāpat pie bankām. Banku savienības ikgadējais ziņojums. Skatīsim ziņojuma projektu. Mūsu referents ir Sanders Lūns. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Nu, lai tā veiksmīgi pāriet no, no īkundzes uz banku savienības ziņojumu, es varu norādīt, ka mums jau ir juridiskais atzinums un arī vadlīnijas. Protams, ka mēs par to arī spriedīsim. Mēs uzskatām, ka to vajadzētu iekļaut banku savienības ziņojumā. Mums vajadzētu paskatīties, kā ir strādājis ECB, tas mūs ļoti interesē. Manī patiešām uh, saista šī jautājuma. Uzskatu, ka tie ir ļoti sensitīvi un iespējams mēs varētu arī diskutēt par ECB darbību atbilstību likumiem, arī saistībā ar citiem jautājumiem. Tagad par pašu ziņojumu. Pavisam īsi. Esmu mēģinājis nepaust pats savu viedokli šajā atzinumā, mēģināju būt pēc iespējas objektīvāks. Vismaz tāds bija mans mērķis. Vēlējos, lai šis ziņojums ir neitrāls. Un tieši tāpēc arī ziņojumā jūs varēsiet um, atrast tādus vārdus kā atzīmē, ņem vērā un tā tālāk. Dažos jautājumos šis ziņojums varbūt ir neskaidrs. Varbūt tas ir tāds kā pārskats par pieņemtajiem lēmumiem vai par uh, darbu, kas pašlaik notiek, bet es, protams, arī paļaujos uz kolēģiem, ceru, ka viņi šo ziņojumu padarīs interesantāku. Uh, un noteikti, ka tā nebūs nekāda problēma, ja mēs paskatīsimies uz visu to, kas ir noticis 17. gadā. Ziņojums e, ir um, sagatavots pēc tādas pašas struktūras kā pagājušajā gadā, tad, tad e, trīs daļas - uzraudzība, noregulēšana un nokultīma apdrošināšana par uzraudzību. Tātad mēs šeit pieminam ECB pieņemtos lēmumus attiecībā uz konkrētām bankām 17. gadā, tātad NPL, suverēnie parādi, uh, Uh, uzraudzības konverģence arī fintech. Šeit uh, var uzteikt ko Korīnas van Nīvenhaizenes darbu. Viņa pašlaik veic ministrs pienākums Nīderlandē. Otrā ziņojuma daļa ir uh, noregulēšana, un šeit mēs sākam runāt par Banko populāru gadījumu. Uh, Domāju, ka būtu patiešām interesanti par to apspriesties. Vispārīgāk izsakoties, domāju, ka mums nevajadzētu izvairīties par to runāt. Esam pieredzējuši, ka šis ietvers tiek pārbaudīts, un manuprāt, ka Eiropas parlamentam vajadzētu paust savu viedokli un vajadzētu runāt arī par pieņemtajiem lēmumiem. Noregulēšanas daļā ir runa arī par valstu palīdzību, par piesardzīgu rekapitalizāciju un arī vairāk citi punkti ir pieminēti. Pēdējā ziņojuma daļa - noguldījuma apdrošināšana. Man šī daļa ir ļoti tuvu sirdī. Esmu ēnu referents par Edis ziņojumu par noguldījumu apdrošināšanu. Uh, jo īpaši gribu pieminēt DGSD, tāpēc, ka sarunas par Edis vēl ir vien turpinās, un domāju, ka mums vajadzētu uh, rīkoties tāpat kā pagājuši, kad attiecībā uz Hībneres ziņojumu, proti vajadzētu ņemt vērā to, kas notiek mūsu komitejā. Vajadzētu e, novērtēt Esteras de Langes paveikto, un tas, kas attiecas uz Edis, ir jāiekļauj Edis ziņojumā. Pēdējais varbūt ir būsiet pamanījuši arī faktu kļūdas, daži dati nav pareizi, un ir vairāk skaitļi, kas ir jāaktualizē, esam saņēmuši svaigākus datus. Uh, bet, protams, tas neatiecas īsti uz saturu, bet mēs to ņemsim vērā. Labprāt uzklausīšu kolēģu komentārus. Paldies! Thank you very much! Paldies! Pirmais runātājs ēnu reference tautas partijas grupā eh, Danuta Hībnere. direction. So if you want, I move somewhere else, or I can. Okay. Sorry, there is another one. So let's hope this <laughs> will make me heard. Cerams, ka no šī mikrofona mani dzirdēs. Es vēlētos atkārtot, ka es eh, novērtēju to, ka Lūnesa kungs mēģina turpināt uh, un, un ievērot uh, šo uh, ziņojumu struktūru, sākām ar Roberto, pēc tam bija mans ziņojums. Es domāju, ka tas ir ļoti labi, tas padara mūsu darbu konsekventāku, un galu galā mūsu mērķis ir uzlabot Banku Savienības darbību. Šeit ir vairāki punkti, kas mums ir labi zināmi, daudz no tiem atkārtojas no pagājušā gada. Protams, nav arī pārsteidzoši, ka dažos jautājumos mums būs atšķirīgs viedoklis. Tāpēc ļoti labprāt arī gaidu mūsu sarunas. Es eh, piekrītu, ka šogad papildus eh, šiem tradicionāliem jautājumiem mums pirmo reizi ir iespēja arī sniegt savu vērtējumu par pirmajiem noregulēšanas gadījumiem. Mūsu komitejā jau esam runājuši par to, ko mēs varētu no tā mācīties. Tātad eh, te ir runa par Banku Savienības atbilstošu darbību un iespējamiem uzlabojumiem, ko varētu veikt. Par uzraudzības daļu. Es vēlētos likt uzsvaru uz banku uzraudzību. Gribētu runāt par SSM darbību. Un šodien redzējām, ka mēs varētu papētīt arī oktobra komisijas ziņojumu. Domāju, ka tur ir iekļauts ļoti labs detalizēts izvērtējums par paveikto. Uh, Nu, kaut arī um, kopumā tas ir pozitīvs ziņojums, vēl ar vien ir ļoti daudz detalizētu rekomendāciju, un mēs varētu šeit uh, meklēt arī uzlabojumus, kas būtu jāveic. Es vēlos arī saglabāt uh, šo pieeju, ka mums ir jārīkojas mērķiecīgi un tekstā nevajadzētu runāt par jautājumiem, kas uh, neatiecas uz banku uzraudzību. Ļoti novērtēju Sandra teikto, proti jāpieturas pie principa, ka mēs nerunājam par likumdošanas darbu, kas vēl ir procesā, un tad mēs nerunājam par ēdis, piemēram. Uzskatu, ka rekomendācijas par šiem jautājumiem, kas vēl nav atrisināti, vēl ir jāizsaka ļoti vispārīgi. Attiecībā uz pēdējiem gadījumiem. Uzskatu, ka mums vajadzētu nodrošināt pievienoto vērtību. Mums vajadzētu padomāt, ko mēs nākotnē no tā varētu iegūt. Tātad mums vajadzētu paskatīties, kā šī pēdējā gada pieredze mums varētu palīdzēt nākotnē. Jo īpaši, ja runa par noregulēšanas nošķiršanu no maksātnespējas. spējas Un tāpat arī te ir runa par maksātnespējas likumu harmonizēšanu un valsts palīdzības paziņojumu. Ir daudz arī punktu par uh, informācijas apmaiņu starp noregulēšanas un uzraudzības iestādēm, bet domāju, ka mēs šeit varēsim ņemt vērā iepriekšējā gada pieredzi. Un tad šis jautājums, ko vēl arvien neesam atrisinājuši, kur esam pusceļā, uh, attiecībā uz Banku Savienību. Mums ir vairākas eh, trūkstošas lietas. Mēs jau te runājām par funkcionēšanu. Uzskatu, ka mums vajadzētu arī pasteikties ar Banku Savienības pabeigšanu. Un mums vajadzētu sagatavot līdzsvarotu ziņojumu. Mēs nedrīkstam baidīties no pozitīvajiem secinājumiem, kas jau pastāv. Tātad te ir runa par emu ziņojumu. Paldies. Marija Delvo. Paldies, priekšādātāji. Vispirms vēlētos pat pateikties referentam par sagatavoto ziņojumu un arī par to, ko viņš teica. Uzskatu, ka Viņš rīkojas ļoti konstruktīvi, un tas noteikti palīdzēs sagatavot labu ziņojumu. Es vēlētos izteikt divus komentārus. Pirmkārtām, apsveic to, ka tiek turpināti 2015. un 2016. gada ziņojumi. Tātad mums ir uh, jāseko līdzi uh, rekomendācijām, ko esam izteikuši, ir jāizvērtē progress vai tā neesamība, un tāpēc ir mm, atzinīgi vērtējams tas, ka ir pārņemta iepriekšējo gadu ziņojuma struktūra. Protams, ir arī jāpaskatās, vai ir bijuši kādi īpaši notikumi mm, iepriekšējā gadā, un lūk, šie notikumi ir ļoti pozitīvi apskatīti. Tieši tā kā likumdevējiem vajadzētu rīkoties. Tagad konkrētāk par pašu ziņojumu. Es gribētu paust pārsteigumu, par apsvērumiem, jo tie, manuprāt, ir ļoti negatīvi. Mums nevajadzētu noliegt problēmas, bet eh, mums vajadzētu būt ticamiem, un tieši tāpēc vajadzētu pieminēt arī progresu, kas ir panākts, kaut arī varbūt tas nav pietiekams. Sadaļa par uzraudzību. Varbūt vajadzētu to papildināt, iekļaut arī citus elementus, kas attiecas uz uzraudzību, piemēram, uh, Um, pārvaldnieku vadība, um, ārējo pakalpojumu izmantošana, sadarbības starp iestādēm, cybersecurity, fintech, makroprudenciālā uzraudzība. Es, protams, saprotu, ka mm, visu to nevar iekļaut uh, šajā modelī, kas ir izvēlēts ziņojumam. Attiecībā uz noregulēšanu es uzskatu, ka šogad ir bijuši patiešām interesanti notikumi. Pieredzējām pirmos noregulēšanas gadījumus, kur parādījās vairāki jautājumi, kad tieši to uzsākt, kā noteikt bankas vērtību pirms un pēc noregulēšanas, arī par procedūru, um, komunikācijas starp iestādēm, arī starp uh, nacionālajām iestādēm un arī sadarbība ar uh, citu valstu iestādēm. Uh, ja šajās valstīs banku sistēmu ietekmē citā valstī veiktā noregulēšana. Tāpat arī ir jādomā par noregulēšanas sekām. Kā šāda noregulēšana var ietekmēt eh, banku struktūru valstī, vai šeit parādās vēlami vai nevēlami efekti. Uh, Protams, ka mēs eh, nevēlamies eh, izdarīt eh, pārsteidzošus secinājumus, bet mums vajadzētu padomāt par banko populāru. Vajadzētu izskaidrot, kāda tad būs tālākie soļi attiecībā uz šo banku. Pēdējā sadaļa Edis. Man ir radies iespējas, ka mēs varam tikai konstatēt, ka mums nav nekādu um, Mm, noguldījumu garantiju, un ja tādu nav, tad Banku Savienība nav pabeigta. Es eh, ļoti labprāt sekošu līdzi šiem noteikumiem. Mm, protams, ka mums nevajag atrast pārsteidzīgus kompromisus. Mēs arī nevaram šeit izteikties par jautājumiem, kas vēl tiek skatīti, veicot likumdošanas darbu pie citiem dosjiem. Es eh, priecājos par sadarbību, un es ceru, ka šī sadarbība nesīs augļus. Cerams, ka mūsu ziņojums būs eh, noderīgs. Paldies! Uh, mit... Paldies tagad uh, Tremosas kungs no Aldes. Paldies priekšsēdētāji. Izteikšos Tierī Kornijie vārdā, viņš nevarēja ierasties. Korniekungs domā, ka sagatavotais ziņojums, ko ir uzrakstījis Anders Lunes, ir ļoti labs sākuma punkts. Viņš uzskata, ka šo ziņojumu var uzlabot, to papildinot. Kornija kungs uzskata, ka ziņojumā vajadzētu noteikti pieminēt to, Eh, kā Banku Savienība ir eh, kaut kas pozitīvs un ka ir panāks progress šajā jomā. Vajadzētu, protams, minēt, kādi uzlabojumi vēl ir vajadzīgi, bet viņš vēlētos, lai Eiropas parlaments skaidrāk pauž tieši pozitīvo. Tāpat arī viņš uzskata, ka Banku Savienība ir ļoti svarīgs Eiropas monetārās savienības pīlārs. Kornijai kungs atbalsta trešo pīlāru, tātad kopējā noguldījuma apdrošināšana. Viņš uzskata, ka, lai ēdis varētu izveidot, ir vajadzīga uzticēšanās un uzticamība. Korijē uztrauc arī 8., 9. un 10. pāns. Domāju, ka viņš sarunās noteikti par tiem apspriedīsies. Un pēdējais Kornija kungam ir radies iespējas, ka attiecībā uz uh, ienākumus nenesošiem aizdevumiem uz NPL, ka tā nav tikai nacionāla problēma. Viņš aicina mēģināt atrast Eiropas risinājumu. Tāpat arī Kornijē apsveic uzsvaru, kas ir uzlikt šajā ziņojumā uz cauradzamību un labāku saziņu. Pēdējais. Viņš vēlētos redzēt arī atsauces uz uh, uz kiberdrošību un uz Brexit. Paldies! Paldies! Neredzu Viegas kungu zālē. Nav arī Urtasuna kunga. Bet Vallikungs gan ir klāt, lūdzu. Paldies, priekšādātājs, vēlētos pateikties referentam par ziņojumu. Diemžēl mūsu politiskā nostājā ir pavisam atšķirīga. Mēs patiešām jums nepiekrītam. Mēs jau paudām savu viedokli par ienākumus nesošiem aizdevumiem, par ECB uzraudzību, par vienoto uzraudzības mehānismu. Mēs Uzskatām, ka vajad, ka nevar visu uzmanību pievērst tikai uh, ienākumus nenesošiem aizdevumiem. Ir jādomā par to, kā bankas varētu dot savu ieguldījumu ekonomikā. Jādomā arī par trešā līmeņa aktīviem. Te ir runa par ļoti nelikvīdiem vērtspapēriem. Mums vajadzētu to visu ņemt vērā. Ļoti bieži te ir runa par spekulatīvu nostāju un uh, tirgi to izmantot, cenas ir svārstīgas. Taču, ja atkal izraisītos krīze, tad šie nelikvīdie aktīvi tiktu apmainīti neregulētā tirgū, tas būtu bīstami bankām. Ar šo sistēmu mēs graujam bankas tradicionālo banku struktūru un radam iespējas bankām, kas nodarbojas ar spekulācijām. Protams, ka ekonomiskais cikls mums radīs daudz problēmu. Ziņojumā tam nav pievērsts daudz uzmanības, bet varbūt mēs varētu rast kaut kādu kompromisu, domāt par valodu. Tagad par pielikumu. Tas, ko mēs dzirdējām no juridiskā dienesta. Es vēlētos, lai šajā ziņāmā tiktu skatīta arī ECB uzraugošā sistēma un tiktu uzsvērtas eh, parlamenta un padomes likumdošanas funkcijas. Par noregulēšanu un bēlīnu mēs esam pret šo sistēmu. Uzskatām, ka Banku Savienībā nav paveikts kāds ļoti nozīmīgs solis. Tātad šī nodalīšana. Mums ir universāls bankas, eh, bankas, kas izsniedz aizdevumus un nodarbojas ar finanšu darījumiem. Šīs bankas ir riskantas, tās rada problēmas. Un beigās šo atbildību nevar uzkraut eh, noguldītājiem vai nodokļu maksātājiem. Tā kā tas ir bijis agrāk, mēs esam pieredzējuši, ka viņiem bija jāglāb bankas. Bankas bieži vien tiek pakļautas milzīgiem finansiāliem riskiem. Šīs bankas vajadzētu nodalīt no tām bankām, kuras beigās būs jāglābj kredītņēmējiem. Valsts palīdzība, nedomāju, ka šeit ir vienāds spēles noteikums starp dalību valstīm. Miljardiem uh, valsts naudas ir ieguldīts banku sistēmas glābšanā tiek risinātas tādas problēmas kā NPL, un dažos gadījumos tas tiek darīts ļoti neskaidri, jo īpaši 2011. gadā, kur tika izmantotas Francijas, Nīderlandes un citas sistēmas. Bet Itālijā, piemēram, tas netika darīts, un Itālija tagad izjūta problēmas kaut arī Itālijas pārvaldība ir bijusi daudz caurdzamākas, zināmā mērā. Mēs šeit varam novērot asimetriju. Un tagad trešais pīlārs mums ir vajadzīga atbilstoša aizsardzība noguldītājiem. Ja tiktu nodrošināta uh, risku sadalīšana, tas būtu daudz labāk. Ja mēs paskatāmies, teiksim, uz konstitūciju Itālijā, tas varētu būt līdzīgi arī citur. Uh, Noguldījumi ir jāaizsargā, un tieši tāpēc mums ir jānodrošina, lai citas krīzes gadījumā noguldījumi un ietaupījumi tikti patiešām apdrošināti, tā lai mēs nesaskartos ar problēmām visai banku sistēmai. Es vēlētos sadarboties ar referentu, lai iekļautu dažus no šiem punktiem ziņojumā. Es zinu, ka dažos gadījumos tas noteikti nebūs vienkārši, bet. Thank you. Paldies. NF e, vārdā Ānemāna kungs. Paldies, priekšsādātāji! Mēs, protams, apsveicam to, ka, ka uh, eh, referencija ir sagatavojuši šo ziņojumu. Iespējams, ka Pervānša Bērēs arī tiks iesaistīta, un tai vajadzēs strādāt kopā ar tautas paties grupu. Tātad Tunes kungs, Lunes kungs norādīja, ka viņš vēlas būt neitrāls un vēlas nodrošināt objektivitāti, bet uh, to es tā īsti nesaprotu. Viņš eh, šeit vienkārši runā par to, ko viņš apsveic, bet šeit nav nekādu prasību, ko viņš būtu paudis. Netiek runāts arī par komisijas deleģētiem aktiem. Es no viņa un viņa pārties būtu gaidījis tāds, ko vairāk. Pāris eh, komentāri no manas puses, tad, tad eh, konstatē vai ņem vērā, ka ECB, Banko Populāra un tā tālāk Atklāt sakot, šeit nekas netiek pausts un, un vispār nekas netiek kritizēts. Nu, īkundze runāja šeit par publiskajām interesēm, par Itāļu banku, par uh, Banka Populāra de Vicenza un Veneto bankā. Tur bija steidzami vajadzīga valsts palīdzība, un tad viss pēkšņi bija kārtībā. attiecībā uz valstu palīdzību tas būtu novedis, tas es domāju, ka šeit būtu vajadzēs nonākt pie citiem secinājumiem. Uzskatu, ka šajā ziņāmā vajadzēja paust vairāk kritikas. Par Montepaši banku, ECB un tās noteiktību attiecībā uz rekapitalizāciju. Ziņojums sagatavots 20. oktobrī. 25. oktobrī Montēpašī banka atkal bija biržā, kaut arī katru dienu šī banka zaudē naudu. Te ir runa par miljardiem eiro, kas ir pazaudēti. Tas nozīmē, ka mēs absolūti nevaram uzticēties uzraudzības mehānismiem nec Itālijā, nec arī Eiropas Savienībā. Uh, to noteikti vajadzētu pasvītrot un vajadzētu arī runāt par um, ienākumus nenesošiem aizdevumiem. Tas parādījās arī Hokmarka ziņojumā. Visi uh, bija priecīgi, bija vairākums par to, ka ir jāatrod Eiropas risinājums uh, NPL. Lūnes partija EKR nobalsoja pret. Nu, nebūtu slikti, ja referents to ņemtu vērā. Un varbūt šo Eiropas risinājumu vajadzību ieliktu iekavās, varbūt bankām pašām ir jāuzņemas atbildība. Hokmarka ziņojumā uzsvērtais Eiropas risinājums ir ticis atbalstīts, un šķiet, ka Lūnes kungs arī to tagad atbalsta. Tad šīs slavenās eiro obligācijas. Mēs atkal varam konstatēt, ka viņš vienkārši ņem vērā komisijā paveikto darbu. Ja to iesaka EKR referents, nu tad mēs šeit Eiropas solidaritāti liekam uz visai slideniem pamatiem. Varbūt vajadzētu šeit uz papīra uzlikt eh, daudz vairāk kritikas par Eiropas risinājumiem. Ēdīs arī nekas tāds nav pateikts. Atgādina, ka noguldījuma aizsardzība ir ļoti būtiska visiem pilsoņiem. Nu, Man tiešām žēl, bet mums vajadzētu būt kritiskākiem. Protams, mums ir jānogaida, kas tiks iekļauts sēdīs ziņojumā, bet mums vajadzētu mm, stingrāk uh, formulēt mūsu kritiku. Es noteikti nelabprāt parakstīšu šo ziņojumu, ja tas ir tik uh, vispārīgs un tajā ir tik maz kritikas. Much, uh, uh no. Liels paldies! Kobērni kungs. Ah. Thank you, senor president. Paldies, priekšādātāji. No nu, īkundze teica, ka ekonomikā klājas labi. Nā, esmu tik pārliecināts. Es ļoti daudz esmu strādājis piešā eh, un eh, es uzskatu, ka pašlaik situācija drīzāk iet uz negatīvo pusi un man ir pat eh, tam pierādījumi. Mani pārsteidza šī politika, ka viens risinājums mm, dara visiem. Tā ir Eiropas Savienības būtiskākā problēma un viens no iemesliem, kāpēc Lielbritānija vēlas izstāties. Viens risinājums noteikti nederēs visiem, un tas rada milzīgi eh, daudz problēmu, pat tādu katastrofālu domino uh, efektu. Attiecībā uz ienākumus nenesošiem aizdevumiem šķiet, ka nav veikts vispār nekāds ietekmes izvērtējums, un tas, manuprāt, ir uztraucoši. Tas varētu radīt sistēmisku risku bankām Eiropā un ekonomikai kopumā. Un es vēlētos, lai šīs bažas tiktu uh, skaidrāk paustas. Paldies! Paldies, neredzu nevienu citu, kas vēlētos izteikties, tad lūdzu Lūnes kungam vārds. Jā, liels paldies, liels paldies visiem par uh, ieteikumiem. Mēs uh, noteikti ņemsim vērā jūsu grozījumus. Uh, Es arī pats sagatavošu grozījumus, kas labāk atainos, kādas pašlaik ir diskusijas Eiropas parlamentā. Liels paldies arī par kolēģu komentāriem. Es diez vai varēšu iekļaut eh, šādus grozījumus. ENF vajadzētu izturēties aktīvāk attiecībā uz grozījumu iesniegšanu. Dažos eh, dosjē šī aktivitāte ir vairāk jūtama, citur nē. Tukšā krāsla politika šķiet eh, tiek piemērota vairāk, bet priecājos par jūsu grozījumiem. So... Lielas paldies! Tātad lūkāts grafiks. Balsojums komitejā paredzēts Es atvainojos, termiņš grozījuma iesniegšanai 22. novembris, grozījuma izskatīšana 7. decembrī, balsojums komitejā 24. vai 25. janvārī ar mērķi skatīt šo uh, jautājumu februāra 2. plenārsēdē. Paldies referentam! Tagad pāriesim pie. Vis, protams, paldies arī ānu referentiem visiem, kas piedalījās debatēs. Tagad ikgadējais eh, konkurences ziņojums. Mūsu referents ir Tremosas kungs. Lūdzu, jums vārds. Dear colleagues. Priekšādātā paldies, godātie kolēģi, komisijas pārstāvi. Lūk, jā, otrā reize, kad strādāju kā referents pie konkurences ziņojumu, to darīju arī iepriekšējos astoņus gadus, esmu vienmēr bijis arī Jānu referents, vairāk kārt no manas grupas puses, un tāpēc, nu, man tiešām patīk šo ziņojumu gatavot. Lieliska iespēja veidot labas debatas pie daudziem dažādiem svarīgiem jautājumiem, ar ko strādājam šai komitejā. Ļoti labi apzinos, ka šis ir inici, pašiniciatīvas ziņojums un nav likumdošanas ziņojums. Un tāpēc mm, domāju, ka tas labākais vēstījums, ko ar to varam dot pilsoņiem un komisijai, ir tas, ka, lai panāktu plašāk, mm, varam dot tad, ja panākam plašu vairākumu. Mums jārīkojas turklāt eh, elastīgi, pragmatiski un jācenšas nodrošināt spēcīgu demokrātisku mandātu tātad plašu vienošanos, lai lielākās politiskās grupas šai parlamentā to atbalstītu. Un uh, tāpēc varam pievērsties tādiem pavisam konkrētiem dažiem punktiem, ko attiecīgi tad nosūtīsim komisijai, lai, tie ņem, lai viņi ņem to vērā. Nu, lūk, šai pirmajā viedokļu apmaiņā es gribētu vienkārši jums pastāstīt par tiem punktiem, ko esmu iekļāvis ziņojumā, un tad, protams, jūs visi varat to grozīt un mainīt. Nu, piemēram, līdzīgi kā iepriekšējos gados, es atkal aicinu komisiju piešķirt atbilstīgus cilvēku resursus konkurences ģenerāla direktorātam. Jo, kā jūs zinat, šis eh, dienests eh, risina daudz un dažādas lietas par globālu raksturu jautājumiem, tautsemniecību tā tālāk. Mēs visi zinām, uh, ka komisija ir vajadzīgi speciālisti, eksperti, kas spētu risināt arī nu, tādas lietas, kas saistīts, piemēram, ar digitālo ekonomiku un tam līdzīgi. Un šī iemesla pēc, līdzīgi kā iepriekšējos gados, esam piedzīvojuši, nu, vajadzīgs nodro, atbilstīgs darbinieku nodrošinājums turklāt. Domāju, ka komisijai vajadzētu arī pārliecināties, ka nacionālās konkurences iestādes, jeb NCA, ir pietiekami aprīkotas ar finanšu un cilvēku resursiem, lai varētu nodrošināt savu objektivitāti, neatkarību, neatkarību šās dalībvalstīs, kas ir ļoti nozīmīgi. Tas mums ir jānodrošina, un vismaz par to noteikti visi esam viens prātis, jo citādi eh, Eiropas līmenī paveiktais darbs eh, nebūs tikpat ietekmīgs eh, kā nacionālā līmenī. Kas attiec uz nodokļiem un godīgumu, es zinu, tas ir ļoti tāds delikāts jautājums. Es pats um, atbalstu nodokļu konkurenci, tā kā tas ir ASV, bet es domāju, ir jār, jār, jāvienas par kaut kādiem pamatpunktiem, kas nodrošina godīgu nodokļus, godīgus nodokļu pamats. Un šeit nu, mums jārunā ar komisiju. Uh, par iespējamām, iespējamu informāciju par konkurētspējīgu praksi, jāskatās arī konkrēt uz to, kas notiek, piemēram, Amazonas gadījumā Luksemburgā, nu tas tas pēdējais no piemēriem. Un tāpēc ceru, ka turpmākajās dienās par to arī runāsim. Es saprotu, ka nodokļu politika ir dalībvalstu kompetencē, bet runāsim par to, jo daudzi pilsoņi arī vēlas kā, zināt, kāds ir mūsu viedoklis. Nu tad paudīsim to. Tālāk, Google nenoliedzams fakts ir tāds, ka komisija pieņēmusi lēmumu, um, konstatējot, ka Google um, pirkuma pārdošanas um, šis um, variants ir nelegāls, ir jāmeklē kaut kāds alternatīvs. Un es gribētu arī aicināt komisiju jaukties citos sektoros, kā piemēram ceļojumu pakalpojumos un cita veida meklētājos, kur arī Google ir pielicis savu pirkstu un ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo uh, pozīciju tirgu un tāpat arī Android izmeklēšana ir jāveic. Visbeidzot, es paužu arī uzaicinājumu, un, protams, ka visi šī parlamenta deputāti var aicināt pievienoties. Es aicinu komisiju un Google izpildu direktoru apmeklēt kopējo publisko uzklausīšanu komitejā, monetāro un iekšējo lietu komitejā, pa, ekonomīm, ko to šķiet kopā organizē. Domāju, tās varētu būt ļoti interesantas debatas. Tām varētu, domāju, sakot, daudzi ES pilsoņi Tas noteikti viņus interesēs šeit parlamentā. Un viņi varēs atbildēt tad uz jautājumiem un tādējādi nodrošināt pārskatām priekšstatu par visām šīm lietām, jo mm, tie ir tad ļoti svarīgi gadījumi, svarīgas lietas, un arī mums ir jānosūta spēcīgs vēstījums. Pārējiem šī parlamenta deputātiem varam padalīties ar šo manu ideju, un tad debats tiešām parlamentā arī attiecīgi noturēt. Aviācija aicina komisiju pievērot valsts atbalsta noteikumus strikti un, un vienādi visām ES aviolīnijām. Jo šobrīd, nu, redzam, Air Berlīna, Alitalija gadījumos, te notiek kas cits. Par to ir vajadzīgas debatas un vajadzētu arī apspriest visas šīs iespējas. Tāpat atzinīgi vērtējumu regulas pārskatīšanu 868 uh, no 2004. gada, kur arī runās par konkurenci un arī par apusējību tā, lai izkaustu negodīgu praksi. Tas svarīgi tāpēc, ka pārskatāmība, manuprāt, šajās eh, ārvalstu līgumos kā konkurences klauzula ir svarīga, lai nodrošinātu vienādu spēles noteikumus. Un visbeidzot, mm, efektivitāte un valsts atbalsts lidostām savā ziņojumā uzsveru, ka tajos gadījumos, kad ES valsts līdzekļi tiek izmantot, lai veidotu infrastruktūru, lai celtu infrastruktūru, ir vajadzīga arī ES izdevumu ieņēmumu analīze kas ļautu attiecīgi tad pieņemt lēmu par šādu investīciju veikšanu. Tāpat aicina komisiju nākt klajā ar publisku sarakstu, kur būtu šīs, nu, ghost lidostas, jeb tādas, eh, par tādām esam saņēmuši ziņas par pamestām lidostām, un tas ir svarīgi. Mums vajadzētu šādu sarakstu, es domāju, ka komisijai varētu šāda informācija būt. Uh, sector, uh, could... Tālāk agripārtikas nozara arī šeit varētu būt ļoti interesanti analizēt, lūgt komisiju vismaz izmeklēt to, kā konkurences trūkums atsevišķās šī sektora daļās pārtikas piegādes ķēdē varētu iete um, ietekmēt cenas atsevišķās dalību valstīs. Mm, un, kā zinat, agripārtikas ražotāji Eiropā ir daudz. Nu, tas ir tas galvenais, kas iekļauts manā ziņojumā. Labprāt uzklausīšu jūs komentārus un uzsāksim diskusijas pēc iespējas straujāk. Ļoti labi, paldies, saka priekšādātājs. Tālāk no nu, tautas partijas ēnu referents Stolojana kungs lūdzu. Paldies priekšādātājiem. Ko varu teikt? Ja skatāmies uz Eiropas komisijas darbu konkurences jomā, tad nešaubīgi varam teikt, ka tā šeit veic izcilu darbu. Un varbūt šogad ikgadējais ziņojums par konkurenci būs tu jāveido pat daudz īsāks nekā citu gadu, citus gadus. Domāju, ka referents ir paveicis labu darbu augstu vērtēju atsaucas uz atbalstu komisijas neatkarības nodrošināšanai un tāpat arī nacionālo varas iestāžu neatkarības nodrošināšanai dalību valstīs. Un to varam darīt tikai tad, nu, tieši tā kā referents saka, ja nodrošinam atbilstīgus cilvēku resursus, finanšu resursus, kas šīm iestādēm ir nepieciešami. Augstu vērtēju arī šos regulāros kontaktus ar e, komisāru, kas atbildīgs par konkurenci e, gan ekon komitejā, gan Eiropas parlamentu kopumā. Turklāt domāju, ka pamatots ir punkts, kur runāts par padziļinātu at analīzi un izmeklēšanu šai nu, negodīgas konkurences prakses lietās. It īpaši attiecībā uz nodokļu priekšrocībām. Ņemam vērā, ka valsts atbalsta noteikumi ir jāpiemēro nu, nodokļu atlaidēm tieši tādā pašā veidā, kā tas notiek arī citās atbalsta sniegšanas reizēs. Un kas attiecas uz neatbilstīgi piešķirta valsts atbalsta atgūšana arī par to jādomā. Tomēr jāsaka, ir tādas pāris lietas, kuras nu, gribētu izteikt komentārus un labprāt dzirdētu arī Eiropas komisijas pārstāvi reakciju. Pirmais. Te atsaucos uz ziņojumu projektu. Ziņojumā iekļauts priekšlikums noteikt mērķi uh, laiku antitrasta izmeklēšanai. Līdzīgi kā formāla procedūra gadījumā, nu es gribētu eh, zināt, kāds ir Eiropas komisijas viedoklis attiecībā uz šo lūgumu, ko referents iekļāvis šai ziņojumā. Ziņojumā ir iekļauts arī priekšlikums, ka Eiropas komisija nāk klajā ar pētījumu attiecībā uz kon banku koncentrēšanos, kas norisinājusies pēc finanšu krīzes. Nu, varbūt tā ir laba doma. Bet domāju, ka situācija ir atšķirīga no vienas dalībvalsts uz otru. Nu, piemēram, manā valstī, Rumānijā, uh, Ir pārāk daudz banku, kas šobrīd ar dažādu apvienošanos un mērģeru palīdzību īsteno šo koncentrēšanos. Šis process turpinās. Citās dalību valstīs, domāju, šī banku koncentrēšanās varbūt ir kaut kas pozitīvs. Un šis koncentrēšanās, banku koncentrācijas process ir, protams, jāizteno nu, attiecīgo konkurences iestāžu pārvaldībā šajās valstīs. Vēlētos arī zināt, ko Eiropas komisija par šo priekšlikumu domā. Vēl divas lietas, kas saistīts arī ar Eiropas komisiju. Pārskatāmība te ir saistoši noteikumi. Respektīvi, ka katra atsevišķā atbalsta piešķiršanas gadījumā, ja tas pārsniec pusmiljonu eiro, ir pienākums konkrētā dalībvalstī piedāvāt pārskatām informāciju par šādu atbalstu piešķiršanu. Un mans jautājums ir šāds vai šis limits nav par augstu? Varbūt to vajadzētu samazināt. Pusmiljons eiro. Nu, varbūt lielajām bagātajām valstīm, attīstītajām valstīm tas nešķiet par augstu, bet um, citām valstīm varbūt tas ir par augstu. Varbūt, ka zemāks limits būtu atbilstīgāks. Last issue which I want to raise Un pēdējais, ko gribēju pieminēt, un ko grib, par ko gribēju uzdot jautājumu Eiropas komisijai, Eiropas komisija nobloķēja mēģeru starp Vācijas biržu Deutsche Buchs un Londonas biržu. Mans jautājums tad nu ir šāds. Vai šī, šis lēmums par nobloķēšanu tika pieņemts pirms Brexit jautājuma, vai uz šo lēmumu Brexit būs kaut kāda ietekme. Jo pēc Brexit šķiet, ka Eiro komisija varētu domāt, ka šāda veida apvienošanās varētu joprojām būt pareizais lēmums, vai ne tā? Thank you very much. Uh, for... Liels paldies. Tālāk sociālistu un demokrātu grupas vārdā Alfons Sāns. Paldies priekšādētāji. Iesākumā gribētu teikt paldies Tremozes kungam par ļoti fokusētu pieeju šai ziņojumā un par viņa tematu izvēli. Vairāk labi diskusija punkti, kas mm, būtu saistīti ar labāku ietvaru veidošanu nākotnē, pat ja pašos pamatos tomēr. Nu, nepiekrīt vienam otram ļoti liberālam uzskatam, ko viņš tur paudzi, tīpaši, kad runājam par valsts atbalstu. Vairāk kārtība ir ticis teikts, ka nevar izvēlēties tādu pieeju, kas būtu tad vienāda, bet derīga pilnīgi visiem tāds nenotiek. Mums ir jāuzsver, ka valsts intervence daudzos gadījumos ir vajadzīga. It īpaši tajā gadījumā, kad runājam par vispārējais ekonomikas intereses pakalpojumu sniegšanu. Un šai kontekstā valsts atbalsts transporta un enerģijas sektorā ir nozīmīgs. Nē, no tā būtu jāatsakās, ir īpaši pašreizējā vēsturiskajā punktā, kam mēs ejam cauri. ņemot vērā, ka ir gan ekonomiski, gan politiski gribus pārēju uz daudz tīrāku, vidē draudzīgāku enerģijas piegādi un transporta sistēmu tāpat. Transporta kontekstā valsts atbalsts aviolīnijām, kā tas ar ziņojumu atspūļos, šobrīd ir nelīdzsvarots. Šīs zemcenu aviolīnijas bieži saņem arī cita veida valsts subsīdijas, un līdz par to cīnās savukārt lielās aviolīnijas nu, reizēm ir vajadzīgs šāda veida atbalsts, lai nodrošinātu atsevišķus saiknes um, saziņu ar perifēriem rajoniem, lai saglabātu arī ļoti daudzas darbvietas, kas ir šai nozarē, un lai nodrošinātu atbilstīgu konkurenci. Mm, īpaši cīnītos arī pret sociālām apstākļiem, kas diezgan nelabīlīgi šais zemcēnu avio sabiedrībās. Bet šīs uh, pārmantotās lielās aviosabiedrības savukārt nereti konkurēja arī ar ārpus Eiropas Savienības aviosabiedrībām. Tas pats attiecas arī uz to, ka vajadzētu atvērt konkurenci transporta sektorā, sabiedriskā transporta sektorā un transporta tīkla jomā. T šīs jomas parasti ir ārkārtīgi izšķirīgas, lai reģionālā konkurence varētu izdzīvot. It īpaši runājam par salām un perifērajiem rajoniem Eiropas Savienībā nevaram pieļot šiem pamatekonomikas elementiem, tik pakļautiem uh, tirgus uh, kaprīzēm. Par nacionālām konkurences iestādēm runājot, atzinīgi vērtējam referentu pieeju šai ziņā, bet vēlamies uzsvērt, ka koncepcija par subsidiaritāti tomēr šajā gadījumā ir strikti jāpiemēro digitālā darba kārtība. Nu, Google šobrīd ir prožektoru gaismā. Pievērsties vienam uzņēmumam, manuprāt, ir visai dīvaini reizēm, bet, nu jā, ir loģiski varbūt šeit digitālajā telpā to darīt. Jo, ja mēs to nedarītu, tad mēs būtiski ignorētu šo milzīgo ne, jautājumu, kas tepat laikā visiem ir prātos. Šī tirgus joma ir ļoti delikāta. Ja vēlamies pieļaut novatorismu, tad mums ir jādomā par to. Tomēr piekrītu ka reizēm ir vajadzīgs diezgan ilgs lēmums, lai pieņemtu lēmumu, un tas rada neskaidrību, kas traucē gan patērētājiem, gan tirgus spēlētājiem. Vēl viens svarīgs jautājums, kas atkārtot minēt ziņojumā, ir nepieciešamība piešķirt atbilstīgas finanšu un cilvēku resursus konkurences ģenerāldirektoram, lai tie tiktu galā ar vien pieaugušo darba slodzi Tremāzes kungs par to nu pat runāja ļoti pamatoti. Turklāt, es domāju, tas īpaši attiec uz digitālo ekonomiku, kur šim ģenerāldirektorātam pilnīgi noteikti ir vajadzīga tālāka ekspertīze un uz vietas balstītu ekspertu zināšanas. Tam jāiet roku rokā ar struktūrālu kompetenču sadali. Komisija nevar būt gan tiesnesis, gan žūrī vienlaicīgi. Tad jābūt arī cita veida operatīviem nodalījumiem starp tiem, kas raksta noteikumus un tie, kas savukārt pēc tam šos noteikumus īsteno un piemēro. Visbeidzot, Atzinīgi vērtē arī aicinājumu veikt padziļinātu analīzi par konkurences trūkumu atsevišķos agripārtikas eh, ražošanas ķēdes posmos, kā tas ietekmē cenu un kā tas ietekmē attiecīgo ražotāju dzīvotspēju. Domāju, ka tas ir svarīgi un tas īpaši jāskata kontekstā ar mazajām saimniecībām kas ar vien vairāk kļūst par tādu kā izzūdošu šķiru mūsu tautsēmniecībā. Referentkungs vēlreiz jūs apsveic ar labu paveikto darbu. Thank you. Paldies. Sander Lūns. Sanders Lūns. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Ramonam Tremoza ar nepacietību gaidu tikšanos par šo jautājumu. Katalonijas iedzīvotāji ir tie, kas vēlas efektivitāti, dialogu, starp dažādiem reģioniem, dalību valstīm. Ar nepacietību gaidu Ramon šos mūsu dialogus. Kas attiecas uz šo konkrēto dosjē, aprobežosos tikai ar dažiem komentāriem. Nodokļu jautājums. Tas ir suverēnā kompetencē dalību valstīm, cerams arī nākotnē reģionu kompetencē. Vēlos arī referentam uh, saglab, eh, saglabāt koncentrēšanos uz konkurenci jautājumiem, nevis nodokļu. Es, protams, piekrītu tam, ka selektīvi fiskāli valsts atbalstam īsti nevajadzētu būt. Šī problēma būtu jārisina vienotajā tirgu. Otra lieta. Parlamentam ir savs vārds sakāms par vispārīgo konkurences politikas ietvaru Bet es domāju, ka mums vajadzētu atturēties no konkrētu lietu iztirzāšanas. Mums ir jārespektē DigiComp tiesības lemt šajā jomā. Tāpēc mums vajadzētu būt piesardzīgiem, saucot vārdā konkrēts uzņēmums. Mēs zinām visas bažas, kādas jums ir, Ramon, par Google. Jūs, manuprāt, ziņojumā deviņas reizes viņas pieminat. Uh, Un par to mums vēl būs jārunā. Trešā lieta, ņemot vērā to, cik svarīga loma ir DigiCompetition, tas jau tās tradicionāls mūsu punkts. Mēs vēlamies aicināt komisijai iedalīt šim ģenerāldirektorātam pietiekams resursus, konkurences ģenerāldirektorātam, lai viņiem būtu vairāk iespējas rīkoties pilnvērtīgi tur, kur tas nepieciešams. Un varbūt ir nepieciešams pārdalīt arī personālu no citiem ģenerāldirektorātiem. Un pēdējais elements, ko mēs varētu varbūt papildus iekļaut šajā ziņojuma projektā, tas ir jautājums par ECB korporatīvās sektora aktīvu iepirkšanas programmu tas, kas man īpaši rada bažas, ir tas, kā ECB un attiecīgās nacionālās eh, bankas var pamatot eh, selektīvus iepirkumus, eh, ņemot vērā valsts atbalsta noteikumus, bet, nu, varbūt tas ir jautājums, ko mēs varam atsevišķi apskatīt, mēs sagatavosim konkrēts grozījums. Ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties pie šī dosjē, katalāņiem raksturīgā atvērta dialoga garā Tas mums visiem ir nepieciešams. Paldies! Paldies! Goe grupai! Paula Lopes Bermejo. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms paldies referentam par paveikto darbu. Mums ir vienāds skatījums uz galvenajām prioritātēm, izvairīšos no nodokļu nomaksas apkarošanu, arī Google un Amazon lietās komisija virzas pareizajā virzienā, bet mums nevajadzētu aizmirst, ka izmeklēšana norit ļoti lēni. Un tā vispār notiek tikai vienīgi pateicoties spiedienam, politiskam un mēdīju spiedienam. Es tomēr vēl eh, vēlētos pievērst uzmanību diviem jautājumiem saistībā ar konkurences politiku. Pirmais jautājums ir saistīts ar lauksaimniecības politiku. Mums ir paredzēta liela konsolidācija lauksaimniecībā ražotājiem, kas ražo pesticīdus, herbicīdus un citus līdzekļus. Monsanto, piemēram, arī Ķīnas ražotāji un DuPont. Mēs nevaram pieļaut, ka lauksaimniecība, kā nozara nonāk lielo korporāciju rokās. Tāpēc mums ir nepieciešams, lai komisija rīkotos. Lauksaimniecība ķēdes otrā pusē. Komisija ir sagatavojusi pēdējos gados dažādas instruments, lai kontrolētu cenas pienam, labībai, ir nepieciešams risināt arī problēmas saistībā ar izplatītājiem un starpniekiem, jo daudzi no viņiem nodarbojas ar spekulāciju. Komisijai ir nepieciešams arī pārskatīt vairāk savus lēmumus enerģētikas jomā, eh, lai nodrošinātu pārēju uz ilgspējīgu enerģijas modeli. Ir jārīkojas arī pret tām rīcībām, kas prioritizē importētu enerģiju. Eh, retroaktīva valsts atbalsta Eh, samazināšana citās jomās ir apdraudēta šobrīd. Un arī kodola enerģijas moratorija ietekme ir, manuprāt, nepieciešams arī precizēt, ka konkurences politikai ir jānodrošina laba tirgus funkcionēšana, nevis ražošanas sektoru nojaukšana Mēs jau vairāk kārt esam mainījuši situāciju e, nozarēs. Konkurences politika bieži vien ir izmantota kā instruments, lai atļautu sociālo dempingu un darbu nedrošos apstākļos, un tā rezultātā iegūmi nāk tikai privātu uzņēmēju rokās. Paldies! Zaļo grupas pārstāvi neredzu. NF? Nē, FDD arī nē. Brīvais mikrofons? Neviens, paldies. Referentkungs, lūdzu, vārds jums. Paldies. Tiešām divas minūtes, lai pateiktu paldies visiem, kas izteicās Stolijankungs būs ļoti interesanti organizēt debats par banku sektoru nākotni Eiropā. Esmu nobažījies par atšķirībām, kuras pieredzam pēdējos gados. Izskatās, ka atsevišķos dalību valstīs, Eiropas dienvidos, ir skaidra preference tam, ka tikai trīs lielās bankas darbojas. Piemēram, Spānijā trīs lielās bankas veido ap 70% no visa banku sektora. Un šīs bankas kļūst par sistēmiskām ja kāda no šīm trim lielajām bankām būs problēma, tad problēma būs visai valstī, visiem kredītiem. Daudz drošāk justos ar modeli, kāds ir Vācijā, kur ir grupa ar lielajām globālajām bankām, bet arī blīvs tīkls ar simtiem mazu un labu krājbanku. Ja Deutsche Bank būtu problēmas, Viņi veido tikai 6% no kopējiem aizdevumiem Vācijā. Tā kā, ja viņi saskarsies ar problēmām, Vācijas iestādes tiks ar to galā. Tāpēc, ja mēs redzam koncentrāciju dalību valstīs par labu dažām bankām, kas kļūst pārāk lielas, Un tad jāskatās eh, uz citiem modeļiem, kā tas ir Ziemeļa Eiropā un kāda būs ietekme iespējamu krīžu rezultātā. Bet, nu, es labprāt apspriedīšu to ar Stalojanu kungu, kurš nāk no biznesa sektora, kā es zinu, kuram ir ilga pieredze un eh, tas būs interesanti diskutēt ar viņu. Sankungs, es labprāt eh, diskutēšu ar bijušo Maltas premjeru, kas sarakstīs interesantu grāmatu par eiro un Eiropas jautājumiem. Mēs apspriedīsim publiskā sektora lomu 21. gadsimtā. Un, protams, transporta jomā, enerģētikā mēs varam piekrist, ka atsevišķos apstākļos var būt nepieciešama valsts atbalsts sniegšana, bet no otras puses nevar būt tā, ka tā tiek izmantota kā iespēja izmantot lielus publiskos līdzekļus, lai radītu jaunu infrastruktūru, kam nav nekāda pieprasījuma no privātā sektora, kā mēs to redzam daudzās valstīs, kur ir e, izbūvēt jauns lidos, tiek e, traucēt esošo lidos darbību. Konkurences iestādes, protams, ir daļa no šīs e, sistēmas e, publiskajiem pakalpojumiem, kas valdībām jānodrošina, lai garantētu vienotas spēles noteikumus. Sanders Lunes, mans draugs un kolēģis, mēs nākam no senām Eiropas nācijām, kas ir atvērtas tirzniecībai vēsturiski esam bijuši pret sliktu pārvaldību un sliktām sociālām normām. Un esam spējuši atrast vienotu viedoklī pagātnē eh, par daudziem jautājumiem, un tas eh, ļaus, ļauj man cerēt, ka mēs atradīsim arī vienotu skatījumu šeit. Jā, varbūt eh, jums taisnība, ka par bieži piemin Google, bet vēlos atgādināt, ko kopš 2013. gada visos lēmumos par konkurences jautājumiem mēs Google esam bijuši spiesti likt iekšā tekstā ļoti daudz reizes. Jā, varbūt nav labi saukt ziņojumas vārdā konkrētas valstis vai uzņēmums, bet ja tam ir liels vairākuma atbalsts, kāpēc nē? Protams, ja visi nobalsi, nobalsos pret Google no, nu, vārdā saukšanu šajā ziņojumā, nu tad es to pieņemšu, protams, bet nu redzēsim, kā tas notiks. Un visbeidzot, Paloma Lopes Bermeho, es piekrītu diagnozei par to, kas notiek, piemēram, enerģētikas nozarē. Kāpēc mēs joprojām tik daudz importējam gāzi un naftu no citām valstīm, ja mums ir iespēja šeit Eiropas Savienībā izmantot citus enerģiju savu, un Spānijai ir astoņreiz mazāk saules bateriju nekā Vācijai. Tad vēlreiz at, vēlos uzsvērt to, ka Vācijā ir astoņreiz vairāk saules bateriju, kas tiek izmantot atšķirībā no Vācijas, atšķirībā no Spānijas. Un Vācija ir sekmīgāk organizējušo sistēmu, un daudzās dalībvalstīs joprojām ir uh, spēcīgs protekcionisms, oligopolijas, un šīs valstis, kā mēs redzam, joprojām ir ar augstāko energoresursu cenu. Tas rada nabadzību ģimenēm. Un vēl viens piemērs - Briseles pilsēta. Jūs redzat, kāda ir laika apstākļi, Pas, pavarieties ārā pa logu. Pagājušā gadā instalēja vairāk saules enerģijas kolektoru nekā visa Spānijas valsts kopā. Mums ir Spānijā daudz vairāk saules enerģijas. Līdz ar to mēs šobrīd esam tādā situācijā, kur Eiropa spēj saražot Eh, protams, ir jāiesaistās eh, Eiropas komisijai, Eiropas iestādēm kopumā, un var tikai piekrist tam, ko jūs sacījāt par oligopolijām, kas joprojām eh, ir varenas vairākās nozarēs. Mums jāskarās, kā mēs varam nodrošināt to, ka tirgi darbojas un ka MVU un patērētāji spēj izdzīvot ar nepacietību gaida mūsu sadarbību. Sūtīsim signālu Eiropas komisijai, Eiropas iedzīvotājiem, kuri vēlas noskaidrot, ko tad mēs šeit darām lietas labā. Paldies! Stolajan kungs, jums jautājums? Priekšsētāj kungs, ja ir kā klāt kāds no Eiropas komisijas, varbūt viņi varētu paust savu viedokli par priekšlikumu uh, Eh, kas ir iekļauts ziņojumā, noteikti laika ierobežojuma antitresta izmeklēšanas gadījumiem. Uh, okay, uh, thank you very much. Jā, paldies. Pirmkārt vēlos pateikties Tremozas kungam par viņa ziņojumu, ko mēs ar lielu interesētību izlasījām. Mēs pieņemam zināšanai visus komentārus, kas tika izteikti debašu laikā, kas attiecas uz termiņu nospraušanu antitrust izmeklēšanai. Komisija uzskata, ka tas varbūt nav labākais veids, kā rīkoties. Mums jau ir atsevišķi instrumenti, kas var palīdzēt ātrāk nonākt pie lēmuma, un mēs cenšamies izmantot šos instrumentus, cik tas ir iespējams. Es runāju, piemēram, par e, procedūru, īpašu procedūru izmantošanu karteļu gadījumos, kas ļauj iekonomēt vidēji e, ap diviem gadiem. Tāpat saistībā ar lēmumiem par saistību uzņemšanos, kas var būt eh, efektīvs veids, kā nonākt eh, ātri pie lēmuma. Un, protams, šīs zināšanas, kuras mēs iegūstam, palīdz eh, konkrētos gadījumos. Tomēr tāpat laikā Mēs saskaramies ar pieaugušu sarežģītību izmeklējumos gadījumos un cenšamies arī ievērot pilnībā tiesības uz aizstāvību iesaistītajām pusēm. Un tieši tādēļ mēs uzskatām, ka konkrēta termiņa nospraušana nav efektīvākais veids, kā sasniegt uh, vai precīzāk sakot, kā nonākt pie labiem un saulēcīgiem lēmumiem. Viens veids, kā pātrināt izmeklēšanu, būtu nodrošināt to, ka DigiCompetition ir pietiekami resursi. Un tādējādi mēs arī ļoti atzinīgi vērtējam jūsu pausto atbalstu šai idejai. Tāpat atzinīgi vērtējam parlamenta atbalstu, lai nodrošinātu adekvātus resursus un neatkarību nacionālajām konkurences iestādēm, un tas palīdzēs arī vienotajam tirgum strādāt Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu labā. Tas arī viss. Paldies! Thank you very much. Yes, no, no, I was asking whether, re, rapporteur, if you wish very... Jā, ja referents vēlas pavisam īsi reaģēt. Jā, 30 sekundes. Es saprotu to, ka pieaug konkurences lietās sarežģītība. Es saprotu, ko jūs sakat bet mums ir jāatrod līdzsvars ar to, lai arī nekristu otrā grāvī. Protams, ka uzņēmējiem ir tiesības uz aizstāvību, bet mēs nevaram pieņemt to, ka lieta tiek izmeklēta, piemēram, desmit gadus. Jo konkurence tiek likvidēta, MVU ir spiesti izbeigt savu darbību, monopols turpinās un, principā, kļūst par de facto simtprocentīgu monopolu. Mums ir jāatrod līdzsvars starp sarežģītību, ko jūs pieminat, to es atzīstu, un kaut kādu laika ierobežojumu, kas eh, komisijai acīm redzot nepieciešams, lai rastu risinājumu. Paldies! Paldies! Tālāk termiņi, laika grafiks. Grozījuma iesniegšanas termiņš 20. novembris, 12. dienā. Grozījuma izskatīšana janvārī, konkrēts datums mums vēl nav noteikts. Tas tiks paziņots pēc iespējas drīzāk. Balsojums ekonu komitejā februārī. Arī tam nav noteikts konkrēts datums un plenārs sēdē attiecīgi pēc tam kaut kad. Par to tiks paziņots vēlāk. Paldies referentam, paldies ēnu referentiem un arī komisijai. Tālāk Nākamais ir mans ziņojums. Sestais, septītais punkts, abi ir mani, bet tagad sestais. Tie ir divi atzinumi. Es esmu biroja vārdā referents par abiem mazajiem atzinumiem. Mums tagad ir groz, jāizskata grozījumi. Pirmais atzinums ir par normām, vispārīgiem principiem par dalību valstu kontrolas mehānismiem, kuri attiecas uz komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu. Es jau prezentēju pagājušajā mēnesī savu atzinuma projektu par šo komisijas priekšlikumu kas grozīs tā saukto komitoloģijas regulu. Es tāpēc neatkārtošu visu, kas ir ierakstīts manā ziņojumā, to es esmu jau prezentējis. Tā galvenais mērķis ir palielināt caurskatāmību. Vēlos atzinīgi novērtēt desmit iesniegtos grozījumus, pateikt paldies grozījuma autoriem. Kopumā jāsaka, ka visi grozījumi ir aptuveni vienā virzienā un atbalsta to, ka ir jāpalielina caurskatāmība visā procedūrā. Līdz ar to gan komitejas, gan apelācijas komitejas līmenī uh, Tas ir ļoti atzinīgi vērtējums, ir īpaši ņemot vērā to, cik svarīgi Eiropas parlamentam ir apzināties, kāda ir nostāja balsojušām dalību valstīm un kāda ir motivācija šiem balsojumiem. Un mēs vēlamies arī balstoties uz iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu, par kur mēs runāsim, runāsim tūlīt pēc tam. Tāpat arī saistībā ar reģistru un tā saturu. Atklāt sakot, es neredzu Eikhaut kungus šeit. Man bija šaubas par diviem viņa grozījumiem, 7. un 11. Un, jo tas, principā, kas rakstīts 11. grozījumā, varētu uh, principā atcelt to, ka komisija iekļaus, ir iekļāvusi savā priekšlikumā. Tur varbūt eh, ejam pārāk tālu. Bet nu, es esmu gatavs uzklausīt kolēģu viedokli par šo un citiem aspektiem, kas ir iekļauti grozījumos vai ko jūs vēlaties mums likt priekšā. Pirmais, kurš uzstāsies, ne viņš nemaz nav. Keja Svinbērna, EKR grupa. You, Chairman, very... Jā, paldies priekšsēdētāji, izteikšos pavisam īsi, kā jau jūs sacījāt. Grozījumi ir ļoti maz, divi no tiem ir mani. Ar prieku varu sacīt, ka EKR ir gatava atbalstīt eh, noderīgu caurskatāmību no maniem grozījumiem, tīpaši 16. jūs redzat, ka likumdevēja plāns pirmai, vai nodomi pirmajā līmenī ir korekti jāatspoguļo arī otrajā līmenī. 7. un 11. grozījums, ko jūs norādījāt, es arī nepiekrītu šim e, mūsu zaļo kolēģi e, ierosinājumam par balsošanu bet es arī labprāt būtu uzklausījusi pamatojumu, kāpēc viņš uzskata, ka e, šīs normas svītrošana ir labākā opcija. Tas arī viss. Paldies! Mēča! Lielas paldies! Neredzot citus runātājus, tad, e, protams, ka es e, mēģināšu apspriesties ar kolēģiem, sagatavosim kompromisa grozījumus. Lielas paldies, Keija! par to, ka iesniedzāt savu 16. grozījumu. Protams, mēs uzskatām, ka pamataktam ir jāatbilst normatīviem aktiem kopumā, un saturam ir jātaino nolūks, bet mēs zinām, ka dažkārt ir apsvērumi Un um, es sap, absolūti saprotu, ko jūs vēlējāties teikt. Mēģināšu arī to ņemt vērā. Principā jums piekrītu. Tas ir viens no galvenajiem līgumos noteiktajiem pienākumiem. Tātad, uh, kur ir runa par uh, līdzekļiem, aptvērumu un uh, deleģēšanas pilnvaru robežām. Grafiks. Tad, tad eh, balsojums ekonu komitejā notiks 20. novembrī, un tad mēs īsti nezinām, kad eh, būs balsojums vadošajā komitejā. Tagad nākamais. Tas ir vēl viens atzinums, un kā jau es minēju, šeit ir runa par starpiestāžu nolīguma par labāku likumdošanu interpretācija un ieviešana. 10. oktobrī sanāksmē es prezentēju savu atzinuma projektu par šo dosie. Rādzu, ka daži no jums ir izrādījuši interesi arī par šo a, uh, dokumentu. Ir iesniegti 23 grozījumi. Vēlētos jums visiem pateikties par to, ka mēģinājāt uzlabot šo atzinumu. Man ir jāsaka, ka varu pozitīvi vērtēt šos grozījumus visi grozījumi atbalsta kopējo atzinuma nostāju, un mēs mēģinam šeit uh, uzlabot starpiestāžu sadarbību. Lielākā daļa attiecas uz EP nostājas stiprināšanu, protams, varu tos ņemt vērā. Tātad kopumā šķiet, ka šie grozījumi ir atbilstoši un nebūs sarežģīti panākt kompromisu. Protams, ka es arī piekrītu šo grozījumu galvenajām idejām. Par dažiem vēl var apspriesties, daži ir ļoti ambiciozi, principā es tiem piekrītu, bet, protams, ka mums nāksies padomāt, kā mēs varētu panākt eh, konsensu šajā komitejā neredzu Martu Čēlo kungu. Varbūt Keja ir kas sakāms Foksa vārdā, lūdzu. Paldies, atkal var izteikties pavisam īsi. EKR var atbalstīt lielāko daļu no iesniegtiem grozījumiem, jo īpaši tur, kur ir runa par procesuāliem uzlabojumiem, caurredzamību un likumdošanas kontinuitāti starp pirmo un otro līmeni. Tāpat arī ir jādomā par um, saistībām, ko esam uzņēmušies. Tāpat arī aicinām padomu būt um, atvērtāku, bet mēs arī saprotam, ka ir šīs uh, trīs uh, ceļu sarunas un tām ir īpašs raksturs. Vai ir vēl kāds kolēģis, kas vēlas izteikties par šo failu? Nē? Šķiet, ka šīs sarunas ir drīzāk divpusējas, bet jebkurā gadījumā noderīgas. Daži Nogrozījumiem ir ļoti skaidri paši par sevi. Kā jau es minēju, mēģināšu tos uh, uh apspriest ar ānu referentiem, un mēs iespējams uh, varēsim nonākt pie labiem kompromisiem. Grafiks balsojums komitejā 21. novembrī. Mēs īsti nezinām, kāda šīs balsojums notiks uh, vadošajā komitejā. Tagad astotais un devītais darba kārtības punkts. Te ir runa par direktīvu par tiesisko un darbības regulējumu Eiropas pakopojumu e-kārtei, kā arī Eiropas parlamenta un padomas regula, ar ko ievieš Eiropas pakalpojumu e-karti un saistīto administratīvo nodrošinājumu. Šeit vadošā komiteja, kā jūs zināt, ir IMCO, Mēs esam atbildīgi par atzinumu. Mūsu referents ir Ludvigsona kungs. Ole, jums vārds. Jag vill börja med att tacka för den upps... Paldies. Sākumā es vēlētos pateikties eh, saviem kolēģiem par sagatavotajiem grozījumiem. Nav nekādu šaubu, ka ir eh, paustas ļoti vērtīgas idejas bet, protams, ka ir arī dažādi izaicinājumi, ir tādi sāsināti viedokļi. Daudzi vēlas atbalstīt šo priekšlikumu, padarīt to tādu spēcīgāku, bet citi to vēlas vienkārši noraidīt. Mans atzinums par komisijas priekšlikumu nav mainījies. Es uzskatu, ka pastāv ļoti labs pamats, lai apšaubītu šī priekšlikuma pievienoto vērtību. Ir ļoti daudz neskaidrības par eh, grupu nostāju attiecībā uz komisijas priešlikumu, un eh, grozījumos tas arī ļoti labi parādās. Tieši tāpēc esmu sagatavojis grozījumu, kas ļautu mums izvairīties no paskastīša firmām un uh, ļaut vērsties pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Tāpat šeit ir arī daudz citas svarīgas daļas. Un ir arī skaidrs, ka daudzās grupās pastāv viedokļu atšķirības attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Tieši tāpēc daudzi vēlas vērsties pret šo priekšlikumu. Trūkst arī skaidrības par eh, grupu nostāju. Būtu ļoti labi, ja mēs eh, varētu ieviest lielāku skaidrību pirms darba turpināšanas. Šķiet, ka ir panākta zināma vienošanās par dažām problemātiskajām jomām. Ir grozījums, kur ir runa par to, ka celtniecības sektoru vajadzētu izslēgt no eh, pakalpojuma e-kartes. Dažas grupas uzskata, ka kartes neierobežotais derīguma termiņš rada problēmas. Tāpat arī nav skaidrs, cik ilgam šim um, termiņam vajadzētu būt. Esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt kompromisu par šo jautājumu un ka vairākas grupas mūs atbalstīs. termiņi nacionālajām iestādēm pieteikumu izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai ir tik īsi, ka dalībvalstīm vispār nav iespējas izskatīt eh, šos pieteikumus. Tāpat eh, ir skaidrs, ka komisijas priekšlikumā ir iekļauts ļoti īsts termiņš. Uh, un ir daudz grozījumu, kas aicina pagarināt eh, termiņus šajā priekšlikumā. Par apdrošināšanu. Komisija izsakās ļoti skaidri. Daudz kolēģi vēlētos šo apdrošināšanu izslēgt no priekšlikuma, citi to mēģina uh, mainīt. Mums būs ļoti sarežģīti šos priekšlikumus uh, salikt kopā. Mums ir vajadzīgas padziļinātas debates par to visu, mums ir jāmēģina atrast ceļš uz priekšu. Jebkurā gadījumā liels paldies priekšēdētāji, man ir arī um, mm, interesi uzklausīt, kas ir sakāms ēnu referentiem. Gribētu tiešām zināt, kāda ir grupa nostāja. Paldies! Paldies visiem, kas piedalījās! Varbūt jūs varētu izteikties? par Ludvigsona ziņojumu. Sull'interpretazione e applicazione, su legiferare meglio. Uh, yes, European Service e-card. Okay, Tātad te ir runa par uh, eh, pakāpojumu e-karti. Jā, paldies. Es vēlētos pateikties uh, referentām par ieguldīto darbu. Protams, ka tas ir ļoti liels izaicinājums. Viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Mums nav kopējas nostājas šajā jautājumā. Mūsu mērķis ir sadarboties, lai sagatavotu priekšlikumu. Domāju, ka mēs varam virzīties uz priekšu, uzlabot šo tekstu, sagatavot struktūrētu atzinumu tādu, kas varētu dot savu pienesumu. Esam dzirdējuši dažādus viedokļus. Šis temats ir sensitīvs, un mums noteikti ir jāstrādā, lai šis teksts būtu labāks. Piemēram, laiks, kas pašlaik daudz definēts. Es domāju, ka mums vispirms vajadzētu paredzēt trīs gadu termiņu, un uh, pēc tam desmit gadu atjaunošanas termiņu. Vēl viens punkts, kas mūs uztrauc, ir celtniecības sektors. Uzskatu, ka tas ir jāmaina priekšlikumā. Mums vajadzētu nodrošināt labāku konkurenci kopienas ietveros. Tieši tas pats notiek arī citās rūpniecības nozarēs. Šie ir uh, galvenie punkti, pie kuriem mēs strādāsim tuvākajās nedēļās. Mēs uh, noteikti par to runāsim arī Jāna referents sanāksmēs. Redzu, ka kolēģi no manas grupas iesniedz grozījumus. Es uh, gribētu saprast, ko te varētu darīt. Protams, ka mūs ierobežos komisijas pieņemtie lēmumi. Es gribētu atbalstīt eh, šī darba turpināšanu, un, nu, protams, ka es pieturēšos pie lēmumiem. Paldies, eh, tagad EKR grupas pārstāvis. Paldies, priekšsādātāji. Gudāmie kolēģi, EKR grupas atzinums ir pozitīvs par šiem 120 grozījumiem, kas ir eh, iesniegti. Mēs varētu sākt šaubīties, vai šis atzinums ir labi sagatavots, bet uh, mēs bieži vien sakām, ka komisijas uh, projekti bieži vien ir jāuzlabo. Dažos gadījumos tos var uzlabot, citreiz tie ir jānoraida. Esam sagatavojuši grozījumus, kas, mūsuprāt, padara definīcijas daudz skaidrākas un paaugstina arī tiesisko noteiktību. Mēs varētu atbalstīt tādus grozījumus no pārējām grupām, kas uh, ierobežo e-kartes derīguma termiņu, proti tas vairs nebūtu bez termiņa, būt, bet tas būtu ierobežots. Mēs varētu akceptēt, teiksim, četru gadu periodu, ko varētu pagarināt līdz desmit gadiem, bet, protams, ka par to arī var apspriesties vēlāk mūsu sanāksmēs. Es saprotu, kādas ir bāžas uzņēmēju valstīm. Tieši tāpēc mēs varētu akceptēt šo maksimālo termiņu. pietiekamu ieteikumu izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai. Tas attiecas arī uz eh, minimālajām ekonomiskajām aktivitātēm un viltus pašnodarbinātā statusu, bet eh, mēs noteikti vēl pie šiem jautājumiem strādāsim. Daudzi grozījumi tiek eh, izmantoti, lai apšaubītu šo projektu kopumā. Piemēram, dalībvalsts var pieņemt lēmumu, vai kādu uzņēmumu var akceptēt vai nē. Šādi grozījumi neatstāja vispār nekādu iespēju kompromisam. Es domāju, ka referents var paļauties uz mūsu grupas atbalstu, ja runa par um, tiesiskās un arī uh, redakcionālās skaidrības uzlabošanu. Tātad te ir runa par procedūrām un par mm, jebkādu risku samazināšanu attiecībā uz viltus pašnodarbinātāvā statusu. Mēs neatbalstam tādus grozījumus, kas iedragātu šo projektu. Mēs domājam, ka šis projekts ir ļoti nozīmīgs kopējiem tirkumu. Very... Paldies! Neredz valdes pārstāvjus. Aha, Paloma Lopesa Bermeho. Paldies, priekšādātāji! Eiropas pakāpojuma tirgus redīšanai ir vajadzīgi taisnīgi noteikumi uh, visiem, gan darbdevējiem, gan darbiniekiem. Tāpat arī ir vajadzīga laba sadarbība starp visām dalībvalstīm. Eiropas komisija vajadzētu to ņemt vērā, ja tā vēlas, lai mēs izvairītos no vienotā tirgus sadrumstalošanās. Ir vairāk iemesli, kāpēc šī jaunā direktīva nav noderīga. Mēs redzam, ka ir ļoti daudz kavējumu un uh, neatbilstību uh, Eiropas regulu pārņemšanā, jo īpaši mēs to varam novērot Spānijā, jo ļoti slikti tiek īstenotas direktīvas autotransporta jomā. Rodas paskastīša firmas un dažādas viltus nodarbinātības formas. Tāpat arī ir jāuzlabo mm, instrumenti informācijas apmaiņai starp valstīm. Uh, bieži vien rodas šķēršļi informācijas apmaiņā starp pakāpojumu sniedzējiem vairākās valstīs. Tāpat arī trūkst sankciju Eiropas līmenī, un šādas sankcijas ir ļoti vajadzīgas, lai vērstos pret dempingu. Bet tiešām arī žēl, ka komisija nevar atcelt pakāpojumu sniegšanas licences, ja mēs uh, varam novērot eh, vienotā tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Tas grauj sociālo kohēziju un pilsoņu uzticēšanos Eiropas projektam. Mēs noraidam šo priekšlikumu. Thank you. Uh... Paldies. Labi. Viens vēlas izstāst, viens permanents parāds brīvā mikrofona procedūrā priekšsēdētā visu rītu mēģināja atturēties no piedalīšanās debatēs, bet nu beigu beigās tomēr gribu dot arī nelielu savu ieguldījumu, jo domāju, ka grozījumi, protams, ir diezgan daudz, ir tādi, kas vēlas noraidīt šo priekšlikumu, tostarp arī ir tādi, kas vēlas mm, turklāt visu šo mm, nu, pievērsties mm, apdrošināšanai šai kontekstā. Nu, mēs Domājam, ka tas ir visai nepiemērots priekšlikums. Es tāpēc ierosināju, ka pirms mēs sākam šeit iziet uz kaut kādiem kompromisiem par grozījumiem, mums vajadzētu vispirmām kārtām no konkurences puses paskatīties šai komitejā uz to, kāda ir šīs lietas būtība, kāda ir mūsu kompetence attiecībā uz apdrošināšanu. Zināmā mērā es gribētu vienkārši aicināt arī referentu uz to, diskutēt par šo tēmu taisnu apdrošināšanas skatu punktu raugoties. Tāpēc jau arī nu, mums eh, tā, ir šāds darbs. Jo pašreizajā situācijā tas nav visai dzīvotspējīgi, ņemot vērā kāda ir sistēma. Jā, jāatceras, ka tas, ko ierosina Eiropas komisija, ir vienkārši pa 180 grādiem pagriezties pilnīgi citā darbības virzienā apdrošināšanas jomā salīdzinājumā ar līdzinējo darbu. Taču ja mēs esam mēģinājuši tādāt pie harmonizēšanas. Bet tagad tiek runāts par apusēju atzīšanu. Bez jebkādas ekvivalents nodrošināšanas. Respektīvi, es domāju, ka mūsu komitejai, ņemot vērā, ka tā ir tā joma, kas mums interesē, tīpaši tieši šī apdrošināšana, mums šī daļa priekšlikumā ir jānoraida. Un tā visa rezultātā man šķiet, ka nu tad viss cits pārējais savukārt neietilpst mūsu kompetencē, un par to mums vispār nevajadzētu šeit pārāk daudz domāt un funktierēt. To atstāsim tad pārējām kompetentajām komitejām. Nu labi, bet tas tā, cits starpā. Paldies! Nu tad lūdzu, referenti. Tack så mycket. Och som ni säkert förstår så är det här ingen lätt uppgift att komma igenom. Paldies! Kā jau jūs droši vien saprotat, tad nav vienkārši iziet cauri visiem šiem ļoti atšķirīgiem viedokļiem, ideja ir tik daudz un tā, dažādas par to, kā virzīties uz priekšu. Bet viena lieta ir skaidra, mums ir jāpieturas pie savas kompetences šeit, ekon komitejā. Nākamā referentu tikšanās E, būs tā, kurā vēlēšos ar visiem ēnu referentiem runāt tieši par šo jautājumu. Ir vajadzīgs padziļināts debats par to. Skaidrs, ka nav viegli rast veidu, kā pieņemt lēmumu. Bet kā vienmēr būšu gatavs debatēm, man, protams, ir savs viedoklis nenoliedzami. Bet es vienkārši, nu jā, esmu gatavs uzklausīt arī visus citus lai redzētu, kā varam virzīties uz priekšu. Līdz ar to ar nepacietību gaidām referentu tikšanos un debatas, kas, manuprāt, mums ir vajadzīgas. Nu, un tad tur arī tiksimies. Paldies! Un laika grafiks ir šāds. Ekon balsojums 4. Es atminos, ekon balsojums novembrī. Decembrī, 4. decembrī, 4. novembris taču ir aiz muguras jau būtu dīvaini šai datumā spēt nobalsot. Bet, nu, tā tad lūk, 4. decembrī nākamā sanāksme, 20. novembrī no 2003. Un pēc tam darbu turpināsim 21. visu dienu. Lielas paldies par darbu!